Um, and uh, both are very important, both sets of instruments are very important before the ECB. Abi šie instrumenti ir ļoti svarīgi. Pirms centrāla banka varēs uzsākt savu uzraudzības darbu. Mēs ceram, ka tas notiks nākamā gada pirmajā pusē. Ar šie instrumenti ir jāpabeidz. Centrālajai bankai vajadzēs visu pirms jāizvērtē banku kapitāla kvalitāte. Un pēc šī pārskata Protams, lai to veiktu vajadzīgi attiecīgie instrumenti. Tikai pēc tam varēs sasniegt kaut kādus rezultātus. Šāda pieeja mums būs vajadzīga, un tā mēs strādāsim. Es vēl vienu jautājumu gribu tagad uh, uh izskatīt par kapitāla ierobežojumiem. Kīpras gadījumā mēs nedarījām neko, kas pārsniegtu uh, likumā noteiktās parastās lietas, kas ir līgumā un iekšējā tirgus likumdošanā. Un mēs, protams, pakāpeniski atsauksim šos ierobežojumus. Viss tiek ļoti rūpīgi pāraudzīts. Nu, manuprāt, tas bija par pirmo jautājumu raundu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Jūs īsumā atbild, atbildējāt uz visiem relevantiem jautājumiem. Un tagad uzklausīsim visu pirms Žanu Polu eh, no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāja. Sveicu jūs jau šajā otrajā sanāksmē, Dēselblūma kungs. Es uh, runāšu tagad uh, no citas skata punkta atskatoties. Uh, jo, ja mēs ticam jums, tad viss uh, bija jau paredzēts, viss ir izdarīts, kas bija vajadzīgs, un nav, nav darīts nekāds kaitējums. Bet šķiet, ka mēs nedzīvojam vienā un tā pašā pasaulē, jo pēc Kipras katastrofas, pēc Grieķijas problēmām es jau visu laiku uh, Uh, satieku pilsoņus, un man visu laiku uzdot jautājumus par Kipras problēmām. Un es gribētu zināt, vai jūs un jūsu kolēģi labi apzināties, kāds fiasko ir bijis šīs problēmas risinājums, vai jūs apzināties, kāds kaitējums ir nodarīts, cik lielā mērā jūs iedragājāt Eiropas Savienības tēlu. Mūsu pilsoņi vairs nesaskata atšķirības. Eh, mēs runājam par Eiropu, un eh, viņi neredz šo atšķirību starp kopienas lietām un starpvaldības lietām. Jūs un es, mēs uzticamies Eiropai, mēs vēlamies Eiropu, bet mūsu pilsoņiem grūti to atbalstīt. Ekstremisti jūsu valstī, manā valstī atgūst spēkus un diskusijās parādās visu laiku tas pašas frāzes. Labi, gan komisijā, gan padomē izskan tas pašas frāzes. Es pat apbrīnoju tas cilvēkus, kas spēj to visu apkārtot. Bet es gribētu zināt, runājot nopietni, kā jūs un jūsu kolēģi plānojat kompensēt šos nodarītos zaudējumus Jūs uh, sakāt, ka jā, būs tādas un tādas direktīvas, bet dažās valstīs ir uh, taupības pasākumi. Francijā, piemēram, par laimi, taupības pasākumi nav bijuši tādi kā citur, bet Eiropas tēls ir iedragāts. Un kā līdz nākamajam gadam jūs atjaunosiet šo uzticību Eiropai? Uh, jo bez uzticības mēs ne tikai riskējam savas vietas parlamentā, bet mēs vispār riskējam, ka pilsoņi neusticēsies Eiropai un Eiropas idejai. Liels paldies Gozēsa kungam! Šis jautājums ir daudz plašāks par Kīpras problēmu. Jūs runājat par uzticību Eiropas Savienībai kā tādai, kā institūcijai, kā idejai. Jā, protams, krīze to iedragāja, un izaugsmas atjaunošana ir problēma, kas ir plašāka par krīzes problēmas risināšanu. Runājot konkrēti par Kipru, mums vēl jāskaidro, cik sarežģīta ir bijusi šī, šī problēma, un Eh, cik sarežģīti bija atrast risinājumu. Sloks ir bijis milzīgs, mums vajadzēja to sadalīt. Mēs nevarējām visu šo slogu uzvelt Kipras valdībai. Tas nozīmētu Kiprai atņemt jebkuru nākotni. Mēs nevarējām šo visu um, slogu uzvelt arī uh, stabilitātes fondam, jo beigu beigās valdībām par to būtu jāmaksā. Mēs uzskatījām, ka mums šis sloks ir jāsadala uh, Kiprā uz visiem ieguldījumiem. Protams, cilvēki bija nobežījušies, kā tas ietekmēs ieguldījumu garantiju sistēmu. Tas ir kaut kas cits nekā šī nodeva. Beigu beigās šis sloks tika uzlikts in, tiem investoriem un uh, neapdrošinātiem ieguldījumiem divās bankās, kur šis lielais risks bija radies. Manuprāt, tas bija vispiemērotākais risinājums šajā situācijā. Otrais secinājums ir tāds, ka mums jāpārvar krīze Mēs runājam par struktūrālajām problēmām finanšu sektorā. Mums šis problēmas pakāpeniski ir jāizskata. Tagad vairs nav akūtā krīze situācija. Mums jārīkojas uh, konsekventi un mierīgi. Un, protams, mums ļoti ātri jāpanāk banku savienība, jo tā būs vienīgā iespēja panākt struktūrālās pārmaiņas un stiprināt mūsu bankas, negaidot, ka kaut kas slikts atgadās. Ja mums banku savienība būtu bijusi jau pirms pieciem gadiem, tad esmu pārliecināts, ka šīs lielās bankas Kiprā nebūtu iekulūšās tādās problēmās kā šoreiz. Mums ir nepieciešams stabils mehanisms ar augstām kapitāla prasībām, ar banku uh, likvidācijas mehānismu vajadzības gadījumā, ar ieguldījumu garantijas sistēmu, kas būtu vienota visai Eiropai. Tad mēs varēsim atkal uzticēties mūsu bankām. Uh, tiešām uzticība bankām ir iedragāta, bet vai tā ir tikai Kipras problēma? Nē, cilvēki ir nobažījušies ne tikai tāpēc, ka ir uh, šī krīze Kiprā. Nē, problēmas ir struktūrāls, un tās mums jārisina. Ja priekšsādātāji, es runāju par Eiropu vispārīgi, bet ja mēs runājam par banku savienību, tad es gribu atgādināt, ka mēs to ierosinājām 10. gada janvārī. Toreiz jau mēs izvirzījām šo priekšlikumu, un valdības to nevēlējās, tāpēc es pieminēju šo starpvaldību aspektu. Nu, šis bija komentārs, nevis jautājums. Protams, parlaments tik tiešām ļoti sen jau ierosināja šo risinājumu. Leonardo Dominīči, eh, sociāldemokrātu eh, politiskās grupas vārdā. Paldies, ministra kungs. Es uzskatu, ka galvenā problēma pašlaik ir izlemt, ko Eiropa un konkrēti Eirozona dara, lai atkal atdzīvinātu Kīpras ekonomiku. Jūs piesaucāt ļoti nopietnus skaitļus. Valsts nākotne ir apdraudēta, un šķiet, ka reizē mēs tā iedziļināmies tehniskajās detaļās, ka mēs piemirstam reālo situāciju un ietekmi uz cilvēkiem. No vienas puses, protams, mums ir vajadzīgas investīcijas, bet no otrās puses ir tik maz konkrētu priekšlikumu. Pašlaik runājot konkrēti par Kipru, es gribētu koncentrēties uz kādu aspektu, ko jūs pieminējāt jūsu uzrunas beigās, proti kapitāla kustības kontrole Eiropas Savienībā. Jūs teicāt, ka Kipras gadījumā tika pārvarēts šis tabū, proti um, uh, tabū uh, kavēt uh, kapitāla plūsmai. Jā, tiešām mums sākumā kapitāla mobilitāte bija ļoti svarīga, un tā netika nekā aizskavēta, un tad pēkšņi uh, tika pieņemti ļoti stingri ierobežojumi. Bet mums vajadzētu izstrādāt tādus instrumentus, kurus varētu piemērot preventīvi, nevis tad, kad jau ir par vēlo. Protams, Kipras gadījums ir īpaša situācija, bet mums ir nepieciešama kopējā stratēģija. Tāpēc es gribētu zināt, vai Eirogrupa domā par to, kā varētu izveidot instrumentus, kurus varētu izmantot, lai pārvarētu tās problēmas, uh, kas ir saistītas ar uh, ļaunprātīgi uh, izmantotām pārobežu kapitāla plūsmām. Piemēram, mēs varētu taču izšķirt kapitāla mobilitātes veidus, spekulatīvās kapitāla plūsmas no vienas puses un no citas puses tās kapitāla plūsmas, kas ir nepieciešamas investīcijām. Mums ir tehniskais instruments, otrajam mērķim, Target 2. Kāds jau runāja par trešo mērķi. Uh, runa ir par reālo ekonomiku, un šis instruments varētu būt noderīgs, lai uh, tiešām klasificētu kapitāla plūsmas. Ir nepieciešams uzlabot šo sasaisti starp reālo ekonomiku un finanšu jomu. Nevienmēr tirgus ir tas, kas visu noregulē vislabāk. Nav tā, ka kapitāls pats plūst pareizā virzienā. Reizēm kapitāls nonāk pilnīgi nepareizās vietās, un es domāju, ka Kīpras gadījums to ir pierādījis. Um. Paldies! Jautājums ir visai sarežģīts. Jūs pieskarāties vairākām tēmām, un būtībā tie ir jautājumi, ar kuriem nodarbojas Ekofeins, nevis Eirogrupa, piemēram, kapitāla tirgus. Protams, tas ir saistīts arī ar bankas savienību, bet es tā īsti nezinu, uh, ko jūs vēlaties tagad uh, dzirdēt. Kapitāla plūsmas ierobežojumi, protams, kavē uh, kopējām tirgumu un ir pretrunā ar kapitāla mobilitātes principu, bet Kīpras gadījumā šī ierobežojumi bija nepieciešami, ja mēs vēlējāmies atjaunot uzticību bankām un pārvarēt krīzi. Un būtībā šie ierobežojumi tika piemēroti divām bankām, bet, protams, izplatījās arī uz citām bankām. Mēs nevarējām bez tā iztikt, kas attiecās uz ekonomikas uh, Uh, atjaunošanu. Protams, tā ir uh, vislielākā prioritāte pirmām kārtām Kipras valdībai, un Eiropas Savienībai vajadzētu šo mērķi attais, at, uh, atbalstīt. Komisija, manuprāt, jau teica, ka tā izmantos pieejamos līdzekļus, lai palīdzētu kipriešiem atjaunot savu ekonomiku. Bet ir divi iespējami viedokļi. Citi teica, ka finanšu sektors jāpārveido pakāpeniskāk. Es personīgi uzskatu, ka šādā gadījumā tas prasītu ļoti daudz laika, un šī pārstruktūrēšana uh, būtu bijusi daudz smagāka. Protams, mēs tagad uh, rīkojamies ļoti radikāli. Viena banka no šīm divām ir tagad slēgta, otra tiek pārstruktūrēta, bet mūsuprāt šāds risinājums ļaus Kipras ekonomikai atkāpties ātrāk un efektīvāk. Un es domāju, ka ilgtermiņā tas būs vislabākais risinājums ilgspējīgajam finanšu sektoram Kiprā. Par kapitāla tirgiem es tagad nerunāšu. Uh, Jo es jau, kā es jau teicu, tas nav uh, uh, manā atbildībā kā Eirogrupas prezidentam par to runāt. Paldies! Uh, uh, Liberāldemokrāti, Gudāra kundze, paldies priekšsādātāji. Uh, ministra kungs, jūs izrādījāt drosmi un jūs runājat Eirogrupas vārdā ļoti labi, ka jūs uzņematies šo drosmi, bet varbūt jūs ejat nedaudz pārāk tālu. Uh, šķiet, ka jūs vienkārši uz saviem pleciem ņemat šo slogu, eh, ko sagādājuši jums citi, jūsu priekšteči vai citas valstis. Protams, eh, mēs, Eiropas patrioti, vēlamies jūs atbalstīt, bet, kā teica Gozēza kungs, dažas lietas eh, Eirozonas valdībā, vai drīzāk valdībās, nenotiek pareizi Ekonomikas un finanšu ministri jau gadiem runā par savstarpējo uzraudzību, bet nekas nenotiek. At kas tad ir eh, vainīgs Kipras problēmās? Viss notika tāpēc, ka Eirogrupa nefunkcionēja kā nākas, un mēs esam nonākuši tāpēc šajās problēmās. Jūs nevēlaties tagad atbildēt uz uh, dažiem jautājumiem, uh, bet uh, Gozēsa kungam ir taisnība. Kas tad jums ticēs, ja jūs nepaskaidrosiet, kā ir sadalīti spēki Eirogrupā? Jūs runājat par kopējo uh, valūtas pārvaldību, bet ja jūs nevarat pateikt, kāda ir vienas valsts nostāja, kāda ir citas valsts nostāja, kā tad jums uh, var uzticēties? Es gribētu jautāt, ko jūs darat pašlaik? Uh, Kāda ir jūsu darba kārtība, lai izvairītos no līdzīgām problēmām nākotnē, lai samazinātu iekšējo spriedzi eirozonā, lai atrisinātu finanšu un bankas problēmas, kas ir jau ievilkušas? Jūs tagad uzņematies visu atbildību pats, bet tad būtībā uh, vajadzētu visiem pārējiem ciest klusu un neizteikties, jo viņi reizēm runā pilnīgi pretējo. Jā, protams, mums ir nepieciešama monetārā savienība, bet runa nav par īstumu vai neīstumu. Vienkārši uh, nākotnē visi domās, ka tas ir tāds uh, Uh, atsevišķu valstu kartelis, kur katram ir savas intereses un kur viss notiek, tā teikt, aiz jūsu muguras. Um, thank you. Liels paldies, uh, Gulārs kundze. Paldies par šiem jautājumiem. Nu, Eirogrupa ir starpvaldības grupa. Tīri ministri valstu ministri, kas ir gatavi doties arī pie jums uz parlamentu un atbildēt uz jūsiem jautājumiem. Bet lēmums uh, ir tas, ko pieņem nacionālajie parlamenti. Un es uh, paužu to viedokli, ko ir pieņēmis mans nacionālais parlaments. Es divreiz mēnesi vismaz dodos uz nacionālo parlamentu un apspriežu uh, Eirogrupas jautājumus. To pašu dara citi ministri Eirogrupā. Ja jūs vēlaties to mainīt, nu, tas jādara uh, ne jau šajā zālē un ne šodien. Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt ne tikai ar parlamentiem, bet arī ar pilsoņiem. Un, piemēram, veicinot struktūrālās reformas, Mums jāpārliecina mūsu pilsoņi, ka Eirozona izdzīvos un kļūs stiprāka pēc šiem izaicinājumiem. Esmu optimists, es uzskatu, ka tā tas arī no, notiks. Un jā, es zinu, ka daži tie tagad krāta galvu un saka nē, bet es esmu pārliecināts, ka mēs to visu pārvarēsim un ka mums izdosies um, ne tikai tagad strādāt vienam pret otru, bet kopā, jo struktūrālās reformas ir vajadzīgas visā uh, Eiropā, visās valstīs, ne tikai Kiprā vai kur citur. Un mums jāparūpējas par mūsu kopējo konkurētspēju, par Eiropas Savienības konkurētspēju. Mums ir vairākas sistēmiskas problēmas, un banku sektors ir viena no tām. Tā ir mana personiskā prioritāte, jo uh, bankas kavē ekonomisko attīstību, apdraud nodarbinātību, apdraud MVU, nepiedāvājot tiem kredītus. Ko tad es daru? Es vislielāko prioritāti piešķiru tiesi, tieši šīm problēmām, kas ļaus Eirozonai uh, atgūties un uh, uzlabot savu ekonomiku. Nu, es redzu, ka jūs neesat apmierināta. Nē, es tikai gribēju komentēt. Jūs tik tiešām ļoti optimistiski uh, tagad uh, Eiropas Savienību apbēdījāt. Nē, bet es domāju, ka mums visiem taču ir uh, kopēja atbildība. Mēs rūpējamies uh, par saziņu ar mūsu pilsoņiem mūsu valstīs. Uh, un mēs tikai tā varam viņus pārliecināt, ka uh, Briselē tiek darīts viss, uh, lai izglābtu uh, monetāro savienību. Protams, ir problēmas, protams, mums ir grūti, mēs vienmēr cīkstamies viens ar otru, bet mēs kaut kā tomēr virzāmies uz priekšu. Un ja es nevaru jūs pārliecināt, kā jūs pārliecināsiet citus? Es nevaru pārliecināt mūsu vēlētājus tieši jūsu politikas dēļ. At, lūk, kaismīgas diskusijas, saka priekšsēdētāji, bet tagad turpināsim ECR, e lūdzu. Meneer, e, e, geachte minister, maar een hele korte vraag. Es gribēju tikai uzdot pavisam īsu jautājumu. Es to uzdošu Nīderlandiešu valodā. Beļģijas delegācija manā grupā ļoti daudz izmanto šo valodu. Jūs nu pat kā runājāt? Silvija, man tagad ir kā runāt. Tātad jūs nepat nu kā runājāt eh, par fiskālo konsolidāciju Kiprā un par to, eh, cik tā ir nepieciešama. Es jums pilnībā varu pievienoties. Tomēr eh, vienīgais jautājums ir, cik uh, uzticama būs šāda fiskālā konsolidācija. Vakardien Francijas finanšu ministrs Moskavisī teica runu, un viņš teica šādi. Mēs esam liecinieki tam, kā beidzas taupības dogma. Eh, taupības pasākumi ir beigušies. Un kāda būtu jūsu atbilde uz šādu paziņojumu? Eh, jums ir tieši 4,5 eh, minūtes, lai jūs pateiktu, ko jūs domājat par Moskvici kunga teikto. Es atbildēšu angliski. Es uzskatu, ka Eirogrupas stratēģija sastāv no vismaz trīs elementiem, ne tikai no taupības pasākumiem. Pirmā lieta ir fiskālā konsolidācija mēs eh, vēlēmies izstrādāt eh, līdzsvarotus budžetus ātrā veidā, un tas ir iespējams, ņemot vērā ekonomiskās sekas, ekonomisko kontekstu. Otrakārt, mums visiem ir eh, jāvirza uz priekšu struktūrālās reformas, lai padarītu mūsu valstis un kopumā visu Eirozonu daudz konkurētspējīgāku. Un treškārt, mums ir arī Eh, jārisina finanšu eh, sistēmas eh, problēmas. Mums ir jārisina šīs problēmas. Līdz ar to šī stratēģija nekad nav bijusi tikai taupības pasākuma paši par sevi. Tā vienmēr ir bijušas trīs daļas, un es uzskatu, ka visas valstis, kurām, kuras ar mums sadarbojas, viņai būs jādarbojas pie visiem trīs šiem jautājumiem. Vai vēlējāties ko papildināt, Dirk? Eh, iespējams, es varētu eh, atbildēt eh, sakot, ka ir skaidra atšķirība starp Franciju un Vāciju šajā jautājumā. Moskavicī kungs teica, ka taupības pasā pasākumi ir beigušies, un, kas man liekas savādi, tas, ka Francijā tā īsti tā arī nekad nesākās, un Francijai vairs nav līdzsvarota budžeta. Savukārt no Vācijas puses ir skaidri dzirdams, ka uh, Eh, Francijai ir viens gads laika, lai piepildītu savas saistības. Un tātad, eh, kā eh, jūs panāksiet to, ka Francija un Vācija var vienoties? Es domāju, ka tagad būtu prātīgāk sagaidīt galējos priekšlikumus, kurus izvirzīs Oli Rēns šī mēneša laikā, un pēc tam mēs Eirogrupā jūnijā par tiem spriedīsim. Es dodos uz dažādām valstīm runāt par šo jautājumu manuprāt, ir svarīgi, lai mēs visi uzņemtos atbildību un e, piepildītu savus solījumus. Mēs esam solījuši strādāt pie līdzsvarot budžeta izstrādes un uh, var pieļaut uh, garāku termiņu dažām valstīm, ja ekonomiskā uh, situācija to atļauj, vai arī, ja ir kādi specifiski ekonomikas draudi Un eh, komisijas ziņā ir pētīt eh, šo situāciju un e, ierosināt, vai e, ir atļaujams e, ilgāks termiņš. Tomēr tās valstis, kurām ir atļauts garāks termiņš, viņām tomēr vajadzētu virzīt uz priekšu struktūrās reformas. Citādāk situācija apdraud Eirozonu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu zaudēt daudz laika šajā jautājumā. Paldies. Tagad zaļo vārdā Goltas eh, kungs. Es eh, vēlētos uzdot tikai divus jautājumus. Pirmais jautājums. Atteikties atbildēt mums attiecībā uz eh, to, kā procesi ietekmēja šo te programmu un mm, Eirozonas problēmām, tas nav pieņemām, un šim parlamentam ir tiesības zināt, kā šīs sarunas noved pie rezultāta, kurš eh, galu galā eh, neguva atbalstu Kiprā. Un tad jautājums eh, par mūsu nogodījumu garantijām. Es tagad nevēlētos runāt par šī lēmuma uh, pamatojumu. Es domāju, ka atbilde ir skaidra. Tomēr mēs, kā parlaments, mums ir tiesības no jums zināt vairāk. Eh, kā tika pieņemts šāds eh, kļūdains lēmums, un mēs esam šo jautājumu uzdevuši rakstiski. Es vēlētos eh, zināt, vai jūs arī rakstiski precīzi atbildēsiet, kāpēc šis process nenoved pie veiksmīga rezultāta. Mums ir tiesības zināt, pilsoņiem ir tiesības zināt. Un tas ir tiešām lēti vienkārši pateikt, es neatbildēšu, un es esmu Eiropas, Eirogrupas karalis, un e, es uzņemos visu atbildību. Mēs vēlamies zināt, kāpēc procesam nebija labi rezultāti, un otrā lieta. ESM līgumi ir ļoti skaidri un tikai tad, ja valsts parāds ir ilgspējīgs, tad ir, ir iespējams saņemt finansējumu. Tomēr, ja mēs iedzināmies šajā nolīgumā, šī gada laikā un nākamajā gadā Kiprā var izvietot situācija, IKP jomā 2,5%, tas ir pilnīgi neiespējami. Tas iet eh, pret ESM eh, e eh, līgumu, lai sniegtu šādu naudu, un tāpēc vēlos noskaidrot, vai jūs uzskatāt, ka tas ir ilgspējīgs ceļš, vai jūs ticat šādiem skaitļiem? Sakiet godīgi, vai jūs tiem ticēt? Un otrkārt, es vēlos zināt, kāds ir jūsu B plāns tādā gadījumā, ja notiks parastā lieta, tas ir tas, ka visi pieņēmumi bija pārāk optimistiski. Paldies! Gigaut kungs. Es neesmu nekāds eh, karalis. Eh, Nīderlandē tika nesen eh, ievēlēts jauns karalis, un ar vienu karali tagad būs gana. Es esmu šeit ieradies, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem par to, kāpēc mēs pieņēmām šādu lēmumu, un kā mums vajadzētu strādāt, un kāpēc šis lēmums gal galā ir pamatots un prātīgs, un kā mēs virzīsimies uz priekšu. Es tik tiešām nevaru Eh, atbildēt uz jautājumu, ko atsevišķi Eirogrupas ministri ir teikuši vai darījuši, eh, vai viņi bija pār vai pret kādu konkrētu priekšlikumu. Tad tiešām atvainojos, eh, ka jums tas liekas nepieņemam, tomēr es tiešām nevaru sniegt šādas atbildes. Uh, Tad ir uh, atšķirība uh, starp to, ka es citēju uh, kaut ko, ko kāds ir teicis, un uh, šī procesa aprakstīšana. Uh, Eh, kurš bija vainīgs, kurš atteicās visā šajā procesā, ir eh, telpa par eh, to, ko jūs sakāt, tad, ko jūs nevarat izdarīt un to, ka jūs nespējat sniegt kādas atbildes. Es tiešām ceru, ka jūs atbildēsiet rakstiski, kā šis process noiet pie tik neveiksmīgiem rezultātiem. Es to nevaru darīt un es nevaru piekrist tam, ka šie rezultāti ir tik slikti. Patiesībā es domāju, ka ņemot vērā konkrētos apstākļus, ņemot vērā apstākļus e, Kipras banku sistēmā. Un ņemot vērā e, Kipras valdības spēju nes saviem pleciem tikai daļu e, no šīs nastas un to, ka būtu negodīgi šo nastu uzkraut visiem Kipras nodokļu maksātājiem. Uh, Manuprāt, šie ir ļoti neveiksmīgi uh, apstākļi, kuros mēs esam atraduši labāko veidu, kā atrisināt problēmu, un mēs esam atrisinājuši bankās, uh, kur šī uh, problēma arī pat, pati radās vairāk gadu laikā šīs uh, problēmas. Uh, noveda pie uh, tā, kā uh, Kipras banku sistēma strādā. Šo problēmu neizraisīja Eiropa, šo problēmu izraisināja slikti pārvaldīts finanšu sektors. Uh, Un attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu mēs jau vairākas reizes par to esam sprieduši Eirogrupā. Protams, ka ir bijušas daudzas uh, diskusijas bilaterālā kontekstā ar Kīpras pārstāvjiem. Arī uh, Trojka, protams, bija iesaistīta un uh, strādāja kopā ar Kīpras pārstāvjiem pie dažādiem jautājumiem par to, kā sadalīt šo nastu Un gal galā mēs panācām Eirogrupā uh, lēmumu, un to atbalstīja visi. Un kā jūs zināt, mums ir uh, jāpanāk lēmumi, kurus atbalsta visi, to skaitā arī uh, paši kiprieši. Un viņiem bija ļoti spēcīgas idejas par to, kā mums vajadzētu risināt problēmas ar viņu bankām. Tas bija, tā bija daļa no uh, paskaidrojuma. Un bija vajadzīgas vairākas nedēļas, lai panāktu uh, galējo risinājumu. Uh, Un šis uh, risinājums neatbildes jautājumu par uh, noguldījumu uh, garantijām, tad uh, par šo nodevu. Un daudzās dalībvalstīs ir uh, kaut kāda veida nodokļi uh, ieguldījumiem. Un šī saikne uh, ar uh, no, nu, ieguldījumu uh, sistēmu nebija realistiska. Uh, Un beigās nav pat eh, eh, šī saikne ar eh, simts vai tūkstošiem eiro noguldījumu. Diemžēl es nevaru iedzināties visās detaļās, tomēr ņemot vērā ļoti sarežģītos apstākļus, tas bija vislabākais iespējamais rezultāts. Tur ir jautājums par ilgspēju arī. Vai tas ir ilgspējīgi? Eh, kāda būs ekonomiskā izaugsme un kādas būs iespējas, eh, kā attīstīsies nodokļu ilgspējība. Mēs vienmēr esam eh, informēti no trojkas puses, no komisijas puses, no starptautiskā valodas fonda puses. Viņi strādā pie šiem skaitļiem un mūs iepazīstina ar tiem. Ir divi viedokļi, un ja abi viedokļi saka, ka tas, kā mēs esam risinājuši šo situāciju tagad, ļaus Kiprai dažu gadu laikā um, nosāties uz izaugsmes ceļa Tādā gadījumā eh, tas ir pamats, uz kuru balstoties mēs varam pieņemt lēmumus. Mums nav pašiem savi ekonomiskie modeļi. Mēs eh, izvēlamies eh, to informāciju, kas nāk no Eiropas komisijas un Sabiedriskā valūtas fonda puses. Tagad mums nāksies pātrināt diskusijas tempu. Tagad Klutiskungs GUE grupas vārdā. Lielas paldies, Šaron! Ministra kungs, man ir pāris īsi jautājumi. Jūs uh, vairāk kārt runājāt par reformām, kas ir nepieciešamas, kas tagad jāpātrina. Bet es gribētu zināt, eh, kādas reformas ir domātas, kāds būtu reforma mērķis. Jo mums jau ir bijušas ļoti daudzas reformas, un būtu tagad eh, jāķeras klāt konkrētam darbam. At, vēl kaut kas. Jūs runājāt par uh, to, ka Grieķija ietekmēja Kipru. Nu jā, Grieķijā uh, bija lielas problēmas un uh, rezultātā 4,5 miljārdu apmērā bija Kipras banku zaudējumi. Tā to ir izvērtējusi uh, Eh, Kipras valdība un savulaik Kipra nemaz neprasīja kompensācijas no Grieķijas, kaut gan būtu varējusi to darīt. Un tagad es gribētu zināt, vai nebūtu tagad tomēr jāpieprasa kaut kāda kompensācija, vismaz daļēji, jo eh, kā nekā Kipras krīze vismaz daļēji ir Grieķijas krīzes rezultāts. Un tad vai mēs vispār šeit runājām par iekšējo tirgu? Ja Kipra ir daļa no iekšējā tirgus, tad būtībā e, nevar teikt, ka banku sektors ir pārāk uzpūsts. Nu, protams, jāatrisina problēma ar uh, bankrotējušo banku likvidāciju un tā tālāk, bet kāpēc uh, padomē jūs runājāt vienmēr par atsevišķiem valstīm un tad šīs valstis ietekmē kopējo tirgu? Un vēl viens jautājums, kas uh, netieši saistīts ar šo tēmu. Vakar Wall Street žurnāla vācu versija rakstīja, ka uh, finanšu darījumu nodoklis nav atbalstāms, ka un parlaments uh, uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai pārvarētu krīzi. Kā jūs domājat, vai ir iespējams ar šo nodokli uh, pārvarēt kaut vai daļēji krīzi un kā jūs vēlaties to veicināt? Paldies! Um, thank you very much. Paldies, Glutis kungs, par jautājumu. Jūs uzvērt jautājumu par to, uz kurām reformām es atsaucos. Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, par kādu valsti mēs runājam. Manā valstī Mēs virzām uz priekšu eh, reformu gan dārga tirgu, gan veselības aprūpē, eh, gan arī mājokļu tirgu, kas ir ļoti problemātisks Nīderlandē, kā arī pensiju sistēmā. Es domāju, ka pensiju eh, sistēma ir ļoti liela problēma daudzās valstīs, un mājokļu tirgus arī ir aktuāls jautājums vairākās valstīs. Darba tirgus savukārt ir jautājums, kas arī dažām valstīm ir ļoti aktuāls. Un visizmāk ir vēl visādi piemēri Es eh, domāju, ka attiecībā uz eh, finanšu sektoru eh, tas ir jāpadara spēcīgāks un tam ir jādod ieguldījums reālajā ekonomikā. Un šis jautājums ir aktuāls gan arī visās valstīs. Kā jūs zināt, tad Nīderlandē mums nācās nacionalizēt divas bankas, kuras bija radījušas liels problēmas. Un tas nāca par ļoti augstu cenu. Tā ir mana atbilde attiecībā uz struktūrālajām reformām. Jautājums ir par to, ka, ja mēs vēlamies saglabātu mūsu sociālo modeļu Eiropu un tajā pašā laikā arī uh, atkal kļūtu konkrēt spējīgi, mums ir nepieciešams e, reformēt dažus no šiem jautājumiem tādā veidā, ka uh, mēs, piemēram, Nīderlandē subsidējam nodokļu sistēmu. Mājokļu tirgu tas bija ļoti kropļojoši. Mums ir jāgarantē, lai mājokļu tirgus atkal uh, kļūtu par mūsu ekonomikas veselīgu daļu. Ir dažādi piemēri dažās, dažādās mm, dalībvalstīs. Es arī neesmu droši, vai sapratu pareizi jūsu otro jautājumu. Jautājums bija par sakām. Tātad par, par to, kādā veidā Grieķija ietekmēja Kīpru vai vajadzētu būt kādām kompensācijām. Es saprotu, šo jautājumu tomēr es nevaru piekrist, eh, tāpēc, ka eh, tieši Kipras bankas nolēma investēt eh, Grieķijas obligācijās un kredītos laikā, kad tas bija ļoti riskanti. Un viņi to darīja tāpēc, ka ienākumi no šīm investīcijām bija ļoti augsti. Un kāpēc šie ienākumi bija augsti? Tāpēc, ka tie jau toreiz bija riskanti ieguldījumi. Atvainojiet, es precizēšu. Ja es precizēšu savu jautājumu. Runa ir par Eirozonas lēmumu uh, pieš, piespriest uh, Grieķijai šos ļoti nopietnos taupības pasākumus. Un tad būtībā sanāk, ka viena Eirozonas valsts uh, uh, izrādīja solidaritāti citai valstī un caur to ir cietusi, tad runa nav tikai un vienīgi par banku lēmumiem. Paldies! Um, uh, Tomēr man ir uh, tāda uh, pati atbilde. Uh, been... Tāpēc, ka uh, banku sistēma Kiprā vēlējās gūt lielus ienākumus, līdz ar to bija arī ļoti augsts risks. Uh, un e, ieguldījumi e, Grieķu obligācijās tajā laikā bija ārkārtīgi riskanti. Līdz ar to e, tas nebija gr tikai Grieķijas gadījums, kas izraisīja problēmas Kiprā, tas bija viss Kipras banku modelis, šis te biznesa modelis finanšu sektoram. Un valdība saviem pleciem nevarēja nest visus šos riskus. Manuprāt, tur nevajadzētu būt kompensācijām. Attiecībā uz uh, finanšu uh, darījumu nodokli, uh, tas ir arī uh, ekofina darba kārtībā, un es uh, uz šo jautājumu varu atbildēt tikai kā uh, Nīderlandes uh, finanšu ministrs, tomēr neesmu droši vēlties gūt šādu atbildi. Ja jūs to vēlties, tad es varu iedzināties šajā jautājumā. Un Nīderlandes valdības pozīcija ir tāda, ka mūs interesē šis nodoklis, tomēr ne tādā veidā, kas šo, kā tas šobrīd tiek uh, ierosināts, tāpēc, ka tas ļoti smagi skars mūsu pensiju fondus. Tā ir nauda, Eh, kādu eh, Nīderlandes iedzīvotāju eh, daudzus gadus ir krājuši savai pensijai, un mūsuprāt, tas nebūtu pareizi, ja būtu šāds nodoklis uz šīm pensiju fondu investīcijām. Tas būtu ļoti svarīgs aspekts. Un otrā lieta ir tāda, ka mūsuprāt, ienākumiem no šī nodokļa vajadzētu kļūt par Eiropas līdzekļiem, tiem vajadzētu atplūst konkrētajās valstīs. Uh, Eh, Nīderlandes valdība ir ieinteresēta tomēr šajā instrumentā un ir gatava par to diskutēt, tomēr eh, mums ir eh, tiešām sarežģīti apstākļi. Paldies! Vēlējos nedaudz atgriezties par to, ka Kīpra pērka Grieķijas obligācijas. Toreiz problēma bija tāda, ka viņi uzskatīja, ka nebūs nekādu taupības pasākumu. Un tas, ka daži vēlējās eh, veikt investīcijas Grieķijā tajā laikā, viņi iesaistījās eh, šajā spēlē. Tagad nākamais eh, runātājs Mārtiņkungs. Jā, danke. Um. Paldies. Jūs jau dzirdējāt, kas par problēmām um, Eiropā uh, sākās, kad runa bija par um, to, ka vajadzētu uh, aplikt ar nodevu ar ieguldījumu zem 100 tūkstošiem eiro. Kā jūs domājat, uh, kas būtu jādara, uh, lai pilsoņi neuztrauktos par saviem ieguldījumiem, ja daudzi nesaprata nemaz, ka runa bija tikai par Kīpras ieguldījumiem? Un tagad par Portugāli. Šķiet, ka uh, Portugāla uzskata, ka pret visiem pārējiem attieksme ir labāka nekā pret Portugāli. Portugāļi apgalvo, ka Kipra saņem izdevīgākus nosacījumus un ilgākus atmaksas termiņus. At ko jūs eh, darīsiet, lai eh, katrā valstī parūpēties par taisnīguma sajūtu? Un vispēcot par Austriju. Vai jūs arī Austrijas gadījumā iestājaties par to, uh, lai uh, banku nozare tiktu samazināta, jo tā ir samērā nozīmīga Austrijas gadījumā, vai arī Austrija jāsamazina banku sektors, pirms tas izraisīs kaut kādas problēmas? Paldies! Right. Um... Paldies par jautājumiem. Pirmais par eh, noguldītājiem, ka viņu noguldījumi ir apdrošināti. Es varu eh, visiem apgalvot, un tieši pie tā mēs strādājam, pie direktīvas, eh, ka 100 tūkstoši depozīts net, netiks aizskarts. Daudzās valstīs ir nodokļi par depozītiem, un uh, šeit to varētu uzskatīt par nodokli, bet nu mēs eh, šeit šo nodokļu jautājumu neapskatīsim. Eh, tāpēc ir pēc iespējas ātrāk jābūt ehm, lēmumam par to, ko darīt ar noguldītājiem un eh, kā rīkoties ar investoriem. Otrais jautājums par Portugāli un vienādu attieksmi pret visām valstīm. Uh, Es gribētu teikt, ka mums eh, nevajag vienādu attieksmi pret visām valstīm, jo ir jāņem vērā dažādie apstākļi, kas eh, dažādās situācijas eh, katrā valstī. Un tas būtu ļoti bēdīgi, ja mēs visas valstis skatītu vienādi, piemēram, komisija tagad vērtē valstu ekonomiskās situācijas un eh, ko katra valsts ir darījusi, lai pārvarētu eh, ekonomisko depresiju, un tad pēc tam tiek atsevišķā katrā gadījumā lemts, ko darīt. Un es domāju, ka tā ir pareizi. Eh, par Portugāli un īriju mēs lēmām pagājušā mēnesī piešķirt eh, programmu aizdevumus eh, USF eh, programmu gan Portugālei, gan Īrijai, un tas ir komisijas priekšlikums, un Portugālei būs vēl vairāk laika, lai ievērotu noteiktos kritērijus. Tātad Portugālei ir vairāk laika. Bet es dodu priekšroku katras situācijas vērtēšanai atsevišķi. Austrija, es nedomāju, ka Austrijas banku sektorā var skaidri pateikt, vai tas ir vesels vai nav, jo šeit ir jāvērtē gan banku struktūra, gan arī riski, un katrā situācijā ir jāskatās e, atšķirīgi. Tātad EPP e, pārstāvis lūdzu. Ministra kungs, priekšsēdētāji, saka Karas kungs, es nedomāju, ka runa ir tikai par uzticību bankām. Runa ir arī par uzticību politiskajiem lēmumiem, kas tiek pieņemti, un lēmumu pieņēmējiem. Tas, kas notika Kiprā, nav tikai uzticības krīze, uh, vai drīzāk ne tikai bankām vairs neusticas, Cilvēki netic vairs politiskajiem mehānismiem, tāpēc es gribētu jautāt. Jūsuprāt, kāda ir jūsu loma kā Eirogrupas priekšsēdētājam? Vai jūs esat tāds kā moderators, kā starpnieks, vai jūs esat spīkeris, kas pauž Eirogrupas lēmumus, vai arī jūs esat um, tāds kā dzinulis, visiem lēmumiem. Vai jūs tieši darāt visu iespējamo, lai īstenotu politiskos lēmumus, kas ir vajadzīgi, lai atjaunotu uzticību uh, politiskajām funkcijām? Runa bija par Pieru Moskoviči, bet Eirozonā viens no iemesliem, kāpēc cilvēki vairs neusticas uh, politiķiem, ir tas, ka ministri uh, Uh, vērtē ļoti dažādi eirozonas lēmumus. Tas, ko jūs šodien teicāt, uh, tas taču uh, nav tas, ko saka visi Eiropas ministri. Protams, ir iespējams, ka katram ir savs viedoklis, bet Nav taču iespējams, ka viens saka, mums ir triju pilāru modelis, otrs saka, nē, mēs no tā sen jau esam atteikušies. Tad parastais pilsonis vairs nezin, kas ir pareizi. Un nav jau runa par to, lai pret visiem attiektos pilnīgi vienādi. Nē, ir vajadzīgi skaidri darbības principi. Jūs varat šos principus piemērot atšķirīgi Uh, vadoties pēc situācijas, bet nepieciešami skaidri principi, lai nevienam nebūtu sajūtas, ka pret viņu izturās uh, netaisnīgi. Un visbeidzot, es gribētu zināt, kādi instrumenti vēl iztrūkst, kādi jums būtu vajadzīgi, lai strādātu ātri, caurskatāmi un droši, lai palīdzētu Kiprai, Slovenijai un uh, Portugālei. Un ko jūs darāt, lai šos instrumentus izstrādātu vēl šajā um, likumdošanas periodā? Mēs uh, uh, strādājām pārāk lēni, bet šķiet, ka parlaments tomēr ir uh, daudz izlemīgāks par padomi Un tas taču ir jūsu atbildībā, neatkarīgi no tā, vai runa ir par Eirozonas vai Ekofīna atbildību. Paldies! Um, Paldies! Es esmu gan moderators, gan runas vīrs, gan arī vismaz viens no lēmumu pieņēmējiem, jo nu, tas nenozīmē, ka Eirogrupā ir kāds, kas vienpersoniski var lēmt, mēs lemjam kopīgi. Kā tas var būt, ka ministriem ir dažādi uzskati? Nu, tieši tāpat kā politiķiem ir dažādi uzskati. Un tomēr, ja ir vajadzīgs, tad politiķi pieņem kopīgu lēmumu. Nu, lēmums par Kipru bija grūts, bet tas bija neizbēgams, un es joprojām uzskatu, ka Tas e, bija neizbēgamais lēmums, ko vajadzēja pieņemt, un e, mēs e, tagad pārstruktūrējam vienu banku un ļaujam pārējām bankām pakāpeniski atjaunot darbību. Mēs vienojamies par saprašanās memorandu, kas parādīs arī atbildi Tāpat eh, mēs arī rādām Kīpras pilsoņiem, ko dara valdība. Šis process būs grūts, bet tas eh, parādīs, eh, kāda būs gaidām rezultāti. Nu, visas valstis var vērtēt dažādi, bet principiem jābūt vienādiem, jūs teicāt. Un tā ir taisnība, un viens no principiem ir uh, tas, ka parādam ir jābūt ilgtspējīgam, tas ir vadošais princips Kīpras gadījumā. Ir jautāts, kāpēc nebija vienkārši e, palīdzības e, Kīprai, e, tāpēc, ka tad Kīpra paliktu ar milzīgiem aizdevumiem, ko viņi tad nevarētu atmaksāt pat ilgā laikā. Uh, Viens no pamatprincipiem ir tāds, ka parādām ir jābūt ilgspējīgam, un otrs, eh, ka valstī ir jābūt spējīgai atveseļoties. Eh, Tātad tā saucamais trīnieks eh, sagatavo prognozes, kādas, kāda ekonomika ir ilgspējīga, un pēc tam mēs sagatavojam programmu, Eh, kas atļauj valstī atjaunot ekonomiku un eh, gal galā ir pieņemama visiem tiem, kam ir interese par valsti un bankām. Tas nav viegls risinājums, es esmu dzirdējis vairākas alternatīvas, bet neviena no tām nebija viegla. Šī ir programma, kas ļaus eh, Kiprai attīstīties nākotnē uz drošāka pamata. Un tagad, eh, tā tad, ja mēs varētu iekļauties piecās minūtēs, Pablo lūdzu. Paldies! Viena no lielajām grūtībām ekonomikas atjaunošanā ir finansu tirgus fragmentācija. Tas nozīmē, ka mazie uzņēmumi netiek finansēti pēc ekonomiskās situācijas, bet pēc atrašanās vietas, un tas ir ļoti negodīgi. Pašlaik tiek veikti pasākumi, lai samazinātu fragmentāciju, bet pašlaik ir tā, ka eh, Kīpras eh, krīze veicina šo fragmentāciju Es gribēju eh, jautāt, kā jūs garantēsiet, eh, ka nākotnē dažas problēmas, kas tiek risinātas, nekļūs vēl eh, sliktākas, ja tiks pieņemti slikti lēmumi. Piemēram, tirgus fragmentācija, neskatoties uz progresu banku savienībā un lēmumiem, uh, Eh, šī fragmentācija joprojām pastāv. Un eh, tādi gadījumi kā Kiprā vēl pastiprina šo problēmu. Nu, ja lēmumi nav ideāli, nu mēs neviens neesam ideāls lēmējs, eh, tad kā jūs samazināsiet šīs problēmas, ņemot vērā risku? Paldies! Tirgus fragmentācija ir jautājums, tā ir problēma, kas pastāv, jo atšķiras gan procenti, gan arī piekļuva tirgumu. Tomēr Nīderlandē maziem un vidējiem uzņēmumiem ir tā pati problēma. Bankas aiztur kredītus gan uzņēmumiem, gan mājasaimniecībā, mājasaimniecībām, un uh, problēmas ir pat varbūt uh, lielākas nekā citur. Atbilde ir tāda, ka mums vajadzētu ļoti ātri uh, strādāt tālāk pie banku savienības un šo savienības veidošanu nevar atlikt. Ir vispirms vajadzīgs kvalitātes vērtējums, e, jānovērtē banku e, bilances, tad ir vajadzīga rekapitalizācija, ja bankas pašas to nevar izdarīt no tirgus un ja e, valdības nevar piedalīties. Šiem instrumentiem ir jābūt gataviem ļoti īsā laikā tikko centrālā banka sāks darbu veselīgas bankas ir galvenā prioritāte, viena no eh, prioritātēm. Es domāju, ka otrajā eh, gada pusē ekonomika sāks pieaugt eh, Eirozonas daudzās valstīs, bet tajā laikā būs jābūt pieejamiem kredītiem. Ja to nebūs, tad iespējas paliks neizmantotas un attīstība apstāsies. Un tagad jūs redzat, cik šis jautājums ir svarīgs. Arī ir instrumenti, kas ir pieejami valstu līmenī. Eiropas centrālā banka arī nodrošinās instrumentus ar investīcijas bankas palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu ņemt um, kredītus un attīstīties. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Uda Bulmans. Paldies, uh, ministra kungs. Es gribētu uh, atgriezties tagad vēsturē. Eirogrupa savulaik pieņem lēmumu uh, uzlikt nodevu vai nodokli visiem ieguldītājiem. Un es gribētu aicināt jūs iedomāties, ka Eirogrupa pieturētos pie šī sākotnējā lēmumā. Tātad visiem ieguldītājiem būtu jāmaksā šāds nodoklis. Iedomāsimies, ka parlaments attiecīgajā valstī, tātad Kiprā, tam piekristu. Vai jūs varat pilnībā izslēgt iespēju, ka pēc tam nesāktos klasiskā tāda panika Portugālē, uh, Itālijā, citās valstīs, bet cilvēki necenstos izņemt savus ieguldījumus. Es nevaru to pilnībā izslēgt. Un tad tiešām katastrofa izraisītos. Es pat nezinu, kā mēs to vērtējam ekonomiski, uh, juridiski, eh, bet uh, realitātē spēkā ir tas, kā cilvēki reaģē, ko cilvēki dara, nevis ko mums saka juridiskais dienests. Tā kā, ja mums ir šis milzīgs potenciāls, tad tiešām izjaukšanas, destruktīvais potenciāls, ja tas ir mūsu rokās, tas nozīmē, ka mēs tieši šādos gadījumos taču rūpējamies par parlamentu darbību, lai parlamenti ierobežotu šo varu, kas varētu izjaukt valsti. Bet kur tad bija parlaments šajā gadījumā? kas kontrolētu Eirogrupas darbību, kas nebūtu pilnībā leģitīma. Un nesakiet lūdzu, ka pietiktu ar Kipras parlamenta lēmumu, lai to leģitimizētu. Tas taču būtu risks visai eirozonai, un nepietiek ar to, ka jūs regulāri uh, sazināties ar Nīderlandes parlamentu arī ar to nepietiek, lai novērstu tāda apjoma krīzi. Un arī Vācijas parlaments te neko nevarētu darīt. Nevar būt tikai viens parlaments, kas uzņemas atbildību par tik nopietnu lēmumu. Jūs runājat par vajadzīgām kontrolēm un sabalansēšanu, un kāpēc jūs eh, atbalstāt šo kopienas metodi šādos gadījumos? Eh, kad mēs beidzot uh, Uh, būsim pietiekoši godīgi, lai pateiktu, ka to nevar darīt starpvaldību līmenī. Šis risks ir pārāk liels. Un metode, ko mēs piemērojam, nozīmē eirozonas sabrukumu, eirozonas kluso iznīcināšanu, ja nebūs parlamentārās kontrolas, ja to neuzņemsies Eiropas parlaments. Um, um, this is about the fundamental runa te ir par fundamentālo jautājumu, proti, vai Eirogrupa var funkcionēt kā starpvaldību organizācija, kā starpvaldību ministru uh, tāda struktūra, kuras darbību apstiprina vai neapstiprina nacionālajie parlamenti. Eirogrupa izvirza priekšlikumus, un, manuprāt, pašreizējā situācijā, kura man jāatrisina, ja mēs vēlamies visu mainīt, tas nozīmēs ļoti lielās pārmaiņas. Es nevaru uh, tagad pateikt, vai to vajadzētu darīt vai nē. Es nevaru arī izteikties Eirogrupas vārdā. T runājot par pašreizējo situāciju, mums ir eh, tāds principiāls jautājums. Jūs uzskatāt, ka Eiropas parlamentam jābūt par kontrolas instanci un ka Eiropas parlamentam būtu pēdējais vārds. Eh, un kā arī Kipras gadījumā eh, to vajadzētu arī tā risināt. Nē, esmu pilnībā pārliecināts. Es domāju, ka mēs eh, nebūtu spējuši panākt to rezultātu, ko panācām pirms pāris nedēļām. Vienkārši tāpēc, ka vairākas valstis, arī Kipra, iebilda pret šādu risinājumu. Nu, lūk, šo pirmo risinājumu ar nodevu visiem ieguldītājiem mēs vienkārši nedabujām cauri, tāpēc izstrādājām nodevu lielajiem ieguldītājiem. Un es domāju, ka to tik un tā vajadzēja darīt, jo ieguldījumu garantiju sistēmas pašlaik ir nacionālas valstis šo solījumus izsaka eh, saviem ieguldītājiem, un tikai, un tikai pāris valstis var tik tiešām šo solījumu realizēt. Tāpēc mēs esam nobežījušies, un tāpēc mēs virzām uz priekšu banku savienību. Bet, nu, es nezinu, vai šis rezultāts, kas tika panākts 15. martā, tiešām bija saistīts ar to, ko būtu vai nebūtu spējis darīt parlaments. Tas bija dalību valstu lēmums. Un mums šķīta, ka labākais risinājums ir vērsties pie lielajām bankām, lai uh, riskantais biznesa modelis netiktu izmantots nākotnē. Uh, Lūk, tāpēc tika pieņemts 15. marta lēmums. Es joprojām uzskatu, ka rezultāts bija eh, tas labākais, ko mēs būtu varējuši panākt. Un eh, pirmais risinājums vienkārši ilgtermiņā nebija dzīvotspējīgs. Un tagad Markus Ferbers eh, lūdzu. Tautas partija. Paldies ļoti īsi. Kopš 2010. gada pavasarā mēs cenšamies risināt problēmas, kas sen jau iestājušas. Kipra uh, nebija nekas jauns vai negaidīts. Jau gadu aptuveni bija zināms, ka Kiprai ir vajadzīgs atbalsts. Un es gribētu zināt, kad sakot, ar kādu brīdi mēs varam Eiropas valstu līmenī vispār pieņemt lēmumus. Un vai nebūtu labāk dažreiz rīkoties ātrāk, negaidot pilnīgu programmas īstenošanu? Varbūt tiešām vajadzētu rīkoties ātrāk, lai novērstu uh, lielo krīzi, jo mēs tiešām mēs gaidām, līdz krīze kļūst tik, slikt, tik slikta, tik uh, sāsināta, ka valstī draud bankrots, un tikai tad mums ir iespēja uzsākt šis milzīgas uh, modernizācijas un pārstruktūrēšanas uh, kūris Kiprai vajadzēja jau pirms gada taču pateikt, ka banku modelis nav dzīvot spējīgs, ka nepieciešams bankas samazināt un uh, banku sektors jāpārskata, kā to dara citas valstis. Vai tad padomi nevar sākt rīkoties nedaudz ātrāk, nekā kad jau ir par vēlu, kad uh, valsts tik tiešām ir uz bankrota sliekšņa un nevar neko vairs izdarīt? Atbilde? Nu, kā lai saka? Tieši, tieši, eh, tad jūs trāpījāt naglai uz galvas. Jā, bija problēmas, kuras vajadzēja ri risināt daudz ātrāk. Bet, protams, vajadzētu, lai arī attiecīgās valsts valdība saprastu savas problēmas un reāli izvērtētu situāciju, lai tā atļautu uh, iejaukties Eiropas institūcijām un citām dalībvalstīm. Mēs nevaram tāpat piedāvāt palīdzību. Mums ir nepieciešams izvērtēt analīzi. Un, diemžēl, šī analīze par banku situāciju Kiprā prasīja ļoti daudz laika, un tikai 25. marta notikumi ļāva mums kaut kā vienoties par to, ka šīs bankas tiešām bija lielās grūtībās nonākušas un ka banku sistēma vairs nevarēja funkcionēt. Bet, kā es teicu, arī valstī, kurai ir problēmas, jābūt spējīgai sadarboties ar uh, uh trojku, ar Eiropas Savienību. Tikai tad ir iespējams agrīns risinājums. Nu, varbūt, ka divpaka būs īstenota, mēs varēsim uh, rīkoties nedaudz uh, preventīvāk. Un tagad Liems lūdzu uh, S&D um, grupas vārdā. Paldies, Šarona. Ministra kungs. 2013. gadā uh, Kīpras ekonomika uh, piedzīvoja izaugsmas samazinājumu par vairāk nekā 8%. IKP samazināsies šogad par 15%, skatot vē, eh, pēdējos trīs gadus. Un tad mēs redzam, ka eh, salīdzinot ar banku sistēmu, ko jūs vēlaties tagad pārstruktūrēt, tas ir sabrūkums. Bet Kipras ekonomika ir labs piemērs valstī, kas piedzīvo asimetrisko šoku. Eirogrupā, kur ar kopējo valūtu devalvācija var nav iespējama, tad nepieciešama cita veidi, kā nodrošināt kaut kādu līdzsvaru. Tad būtībā ir tikai divi risinājumi. Pirmais ir tas, ko tagad Eirogrupa un komisija īsteno, proti piemērot struktūrālās reformas, tas nozīmē eh, veikt eh, pielāgošanos tirgumu, tas, eh, protams, eh, ilgtermiņā noved pie ļoti neskaidrām sekām, bet īstermiņā eh, palielina bezdarbu. Un jābrīnās, ka cilvēki vispār piekrīt šiem risinājumiem, ņemot vērā, kā ir pieaudzis bezdarbs, brīnums, ka cilvēki vēl viss nav pievērsušies populismam. Un tad par Eiropas Savienību, kur tiek pārdalīti līdzekļi Un, jā, mums tagad ir dažādi risinājumi, ir šī jaunā ceļa kārte, bet vajadzētu taču e, runāt pirmām kārtām par Eirozonas budžetu. Pašlaik mēs atbalstām Kīpru, galvenokārt finanšu sektoru, bet vai tad nākotnē šo budžeta uh, uh, līdzekli mēs varētu izmantot, lai novērstu šādus asimetriskos šokus. Ja jūs atbalstīsiet šos uh, preventīvos risinājumus, tad es tiešām gribētu teikt, jā, mums vajadzētu piemērot šeit kopienas metodi un vismaz informēt parlamentus. Paldies par šiem jautājumiem. Eirozonas budžets pašlaik tiek pārunāts, joprojām tiek pārunāts, un vairākas dalību valstis ir jau paudušas ļoti kaismīgus viedokļus par labu budžetam pret to, bet ja mēs vēlamies risināt struktūrālās problēmas ekonomikā, tirgū, eh, tas nav tieši saistīts ar budžetu. Es nezinu, kā finanšu sistēmas problēmas Kiprā varētu atrisināt nosakot budžetu Eirozonai. Tā kā es nepiekrītu jūsu analīzē un nepiekrītu arī risinājumam, proti, ka tā varētu pārvarēt Kipras krīzi. Kipras krīze bija saistīta tieši ar sistēmas trūkumiem, un šī sistēma ir veidojusies ilgu garu gai, gadu gaitā. Šī sistēma ir tapusi nedzīvot spējīga, neveselīga, un pēc Grieķijas parādu samazinājuma, protams, tā sāsnājusies, bet tā tāpat kaut kad būtu iestājusies. Pārveidumu savienība būtu vēl viens risinājums, bet Kipra un Kipras banku sektors ir īpaša sistēma. No citas puses, visām valstīm ir zināmas struktūrālās problēmas, un katrai valstī ir savi trūkumi, bet es nedomāju, ka Eirozonas budžets būtu alternatīvs risinājums tiem, kurus pašlaik izstrādājam. Šī pārvedumu savienība pastāv jau tagad. Mēs tāpat jau uh, līdzekļus pārdalām no vienas valsts uh, citām valstīm. Mums ir struktūra fondi un mums ir citi instrumenti. Uh, Tā kā būtībā mēs neiebilstam pret šādu risinājumu, bet es gribētu uzsvērt, mums visiem jāstrādā pie mūsu kopējas konkurētspējas. Mums visiem ir vajadzīga stipra ekonomikas savienība, bet nu te es jau sāku atkārtoties. Paldies! Un tagad pēdējais jautājums, jo mums nav tik daudz laika. Ja paldies, Šeran, saka Feju kungs. Ministra kungs, um, liels paldies uh, par uh, jūsu uzrunu, un es gribētu jūs um, arī apsveikt ar paveikto. Tomēr es diezgan kritiski raugos uz visu Kipras procesu kas attiecās uz neusticību bankas sistēmai. Vai jūs eh, varat garantēt, ka uzticība atjaunosies un eh, ka pielaistās kļūdas netiks atkārtotas? Mēs tagad atzīstam, ka mēs rīkojāmies varbūt par vēlu, bet vai līdzīgās situācijās mums izdosies rīkoties savlaicīgi? Un Eh, kā var atjaunot ieguldītāju uzticību Eiropas banku sistēmai? Eiropas Savienībā mēs piedzīvojam tagad dažādas krīzes un dažādos risinājumus banku sistēmas krīzei. Kipras gadījumā bija arī vairāki risinājumi, piemēram, nacionalizācija Bet vai nevajadzētu izstrādāt Eiropas līmeņa risinājumu, kas izmantotu stabilitātes mehānismu, vai tas nebūtu labāks veids, kā risinātu problēmas un aizsargāt labāk mūsu pilsoņus un ieguldītājus? Paldies! Um, the, the, the main... Atbilde. Galvenais jautājums ir ko mēs esam iemācījušies un vai mēs neatkārtosim tās pašas kļūdas. Bet jāsaka, katra situācija ir savādāka un visas situācijas ir bijušas sarežģītas. Ja um, nebūtu e, šie sarežģījumi, tad, protams, mēs problēmas būtu atrisinājuši daudz ātrāk, varbūt to būtu varējušas valstis pašas. Bet katru reizi, kad valstis vēršas pēc palīdzības pie Eh, stabilitātes mehānisma, pie eiro grupas, pie trojkas, ar katru reizi problēmas ir ļoti sarežģītas, tā kā mēs nevaram garantēt, ka visas krīzes un visas problēmas ir beigušas. Eiro grupa un Eiropas Savienība ir daudz mācījušās no šīm krīzēm. Mums ir vairāki instrumenti jau pieejami, un šo instrumentu kļūst vairāk un vairāk. Juridiskais satvars ir stiprināts, Mums ir jauni varianti, kā reaģēt uz problēmām. Mēs varam arī atbalstīt valstis, kas nevar pietiekoši efektīvi eh, veikt struktūrālās reformas. Mums ir divpaka un sešpaka, kas piedāvā šos dažādos instrumentus, lai norādītu dalību valstīm uz konstatētajām problēmām un mēs varam izdarīt arī zināmu spiedienu uz dalību valstīm. Vai mēs nākotnē rīkosimies savlaicīgi, nu, kur runai par programmām, tad vajadzīgs arī labuma saņēmējs, proti kādai valstī jāpieprasa šī palīdzība. Un pirms mēs nonākam šajā fāzē, protams, daudz ko var izdarīt jau pirms programmas izstrādes. Komisija to var izdarīt Un uh, ir daudz piemēru, kad nozares tiek pārstruktūrētas. Konkrētāk par banku sektoru. Nākamnedēļ Eirogrupā un Ekofinā un tad atkal jūnijā mēs darīsim visu iespējamo, lai virzīt uz priekšu direktīvas, kuras pašlaik izskatām. Banku savienības ideja uh, tika uzsākta pagājušo gadu vasarā. Un uh, jau decembrī mums izdevās vienoties par uzraudzības mehānismu. Tas bija visai ātri, un mēs ceram, ka mums drīz būs arī vienošanās par uh, ieguldījumu garantijām, par uh, bankrotējušo banku likvidāciju. Un es domāju, ka mums vajadzētu tomēr uh, arī atzīt, ka ļoti daudz jau ir paveikts. Uh, pakļaujoties ļoti nopietnam spiedienam. Paldies, liels paldies, Dēselbūma kungs. Protams, dažas lietas vēl nav pilnībā skaidras. 20 sarkanās līnijas un 20 veto tiesības uh, Eirozonā un uh, Trojkā joprojām pastāv, un mēs nezinām, uh, kas ir tās valstis, uh, kas pretojas risinājumiem un kas iekšējo tirgu padara par uh, elektrisko žogu. Nu, jūs nevēlaties tagad saukt nevienu vārdā un rādīt ne uz vienu ar pirkstu, bet es domāju, ka jūs ņemsit vērā mūsu viedokļus, un mēs šos jautājumus uzdosim visiem, kas pie mums uh, ieradīsies, pat ja nāksies visus ministrus pēc kārtas saukt mūsu sanāksmēs. 5. septembrī Mēs tiksimies eh, nākamo reizi, ja nu vien nenāksies izsaukt jūs ātrāk. Un mēs tagad uh, atvadīsimies no jums, ministra kungs, un uzklausīsim komisāra Šemetas prezentāciju, jo nu jau esam nedaudz uh, atkāpušies no laika grafika. Ja kādam jāiziet ārā, lūdzu dariet to klusītiņam un ātri, lai komisāra kungs varētu mums pievienoties un uzreiz varētu sākt savu uzstāšanos. please, please, we're going to. Uh, lūdzu, ņemiet vietas, un mēs uzreiz. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Viedokļu apmaiņa ar uh, komisāru Šemetskungu. Ir pagājis diezgan ilgs uh, laiks, uh, kopš viņš pēdējo reizi bija šajā uh, komitejā, un tā ir mūsu vaina, nevis viņu, va, viņa vaina, jo mums ir bijusi ļoti uh, aizņemta darba kārtība. Uh, 12. Eh, novembrī viņš šeit bija priekšējo reizi, un es ļoti priecājos, ka mums ir izdevies eh, ielūgt Šemets kungu šodien uz mūsu sanāksmi, un viņš eh, izteiksies par krāpšanos ar nodokļiem un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Es nedomāju, ka man ir vēl kas jāsaka. Dod jums vārdu, un pēc tam turpināsim ar jautājumu atbilžu sesiju. Un tad jautājumu uzdevēju vārdi jau ir saņemti iepriekš. Eh, labdien, godātie komitejas locekļi! Es eh, vēlētos eh, no sākuma pateikties Eiropas parlamentam par veikto darbu saistībā ar nodokļu politiku. Es ar lielu interesi esmu eh, sekojis nesenām debatēm eh, saistībā ar Klevas eh, kundzes ziņojumu par cīņu pret krāpšanos ar nodokļiem un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un, ja jūs tam piekrītat, tad es vēlos šodien koncentrēties uz, šī, uz, uz tieši šo jautājumu, ņemot vērā to, kas ir noticis Eiropas Savienībā un globālā līmenī. Un es tiešām ceru, ka nākamo dienu laikā padomē tiks panākts progress. Es arī nevēlētos, eh, lai eh, šis jautājums eh, aizēnot to, cik svarīgi ir izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās uzlabotu savas nodokļu sistēmas. Un es arī stingri uzskatu, ka nodokļu dimensija Eiropas semestra ietvaros ir ārkārtīgi svarīgs elements mūsu stratēģijā, lai panāktu izaugsmu un darbvietu radīšanu. Šajā kontekstā es tiešām priecājos, ka Eiropas parlaments Eh, saglabā eh, šo gadskārtējo eh, nodokļu ziņojumu, un es vēlētos pateikties Gālas Pelces kundzei par viņas darbu kā referentai. Kā jau jūs to zināt, Eiropas komisija šobrīd analizē nacionālo reformu programmas dalībvalstīs, un mērķis ir uh, izstrādāt uh, rekomendācijas, kas ir uh, specifisks uh, konkrētām valstīm šī mēneša beigās. Un gaskārtējais uh, nodokļu ziņojums būs ārkārtīgi svarīgs uh, elements mūsu uh, darbā. Es arī vēlētos uh, izmantot šo brīdi, uh, Eh, savas runas sākumā, eh, lai eh, paustu gandarījumu par Podimatas kundas veikto darbu pie mūsu likumdošanas priekšlikuma par finanšu darījumu nodokli padziļinātās sadarbības ietvaros. Un diskusijas par šo jautājumu padomē šobrīd risinās. Un tā kā dalību valstis ir tieši ķēršās eh, pie eh, svarīgākiem jautājumiem, eh, kā piemēram nodokļu aptvērumu, mēs esam pieredzējuši ļoti spēcīgu lobiju no nodokļu darījuma, tātad no nodokļu pretiniekiem. Uh, Tomēr svarīgi ir, lai, lai tiktu panākts e, konsens un ir jānāk drīz e, klajā ar risinājumu, lai mēs varētu izvairīties e, no spekulācijām par šī projekta nākotni. Un tagad es vēlētos atgriezties pie jautājuma par e, krāpšanos ar nodokļiem un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Iepriekšējā reizē, kad es izteicu šajā komitejā 2020. gada novembrī, es runāju par mūsu e, rīcības plānu saistībā ar e, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpšanu. Un man bija Eh, spēcīga pārliecība tādā ziņā, ka eh, dalībvalstu konsolidācijas eh, pasākumi var būt pieņemti tikai tad, ja šie pasākumi ir godīgi un vienlīdzīgi, un šī iemesla dēļ ir nepieciešams uzlikt lielāku uzsvaru, lai samazinātu neiekasēto nodokļu daudzumu. Eh, tomēr eh, tolaik es eh, joprojām cīnījos par to, lai panāktu vairākumu atbalstu šādai idejai, un es centos izdarīt tādu spiedienu, kas ehm, mm, ļaut izvairīties no, ehm, no mm, kūtruma šajā politikas jomā. Un toreiz mēs maz zinājām, ehm, kāda būs eh, nākotnes eh, noteikumi un kā tie ietekmēs eh, komisijas darba kārtību. Uh, Un ir skaidrs, ka uh, starptautiskais eh, izmeklēšanas žurnālistu konsorcijas ir veids ļoti lielu eh, ieguldījumu saistībā ar uh, tieši uh, offshore noplūžu ziņojumu. Un uh, tas ir bijis ļoti svarīgs, lai uh, koncentrētos pareizajā rīcības virzienā. Un šobrīd ir svarīgi pēc iespējas labāk izmantot šo brīdi, lai mēs varētu progresēt uz priekšu. Un tāpēc šodien es atbalstu uh, iespēju. Uh, uh, izmantot šo situāciju, uh, un es vēlētos iezīmēt arī nākotnes rīcības aprises. Un ir skaidrs, ka ir pienācis laiks uh, konkrētai un ambiciozai rīcībai. Es neuzskatu, ka šodien uh, kāds var noliegt to, ka mums ir nepieciešama konkrēta rīcība šajā jomā. Un jau 2012. gada mārtā Eiropas Savienības līderi samitā uh, uz to norādīja, un arī pēdējie notikumi dalībvalstīs un globālā līmenī uh, ir apstiprinājuši šo vajadzību. Un tas arī ir iemesls uh, Eh, kāpēc eh, ir eh, izstrādāts Eiropas Savienības rīcības plāns pret krāpšanos ar nodokļiem un izvairīšanu no nodokļu maksāšanas. Un, ja šis plāns tiks īstenots, tas ārkārtīgi lielā mērā uzlabos mūsu iespēju at, mm, atrisināt liels problēmas, un daudz miljārdu eiro tiks atgriezti valstu kasēs. Prioritātes ir skaidri noteikts, un, kā es to saprotu, tad jūsu komiteja tām var pievienoties, tātad uzlabot informācijas apmaiņu Eiropas Savienības iekšienē, kopienai eh, uzlabota eh, divsējā sadarbība dalībvalstu eh, starpā, lai risinātu problēmas ar likuma plaisām, kuras izmanto nodokļu krāpnieki. Un mūsu rīcības plānā ir iekļauti ļoti plaši pasākumi, kuriem ir jārada daudz naidīgāka vide krāpniekiem un cilvēkiem, kur izvairās no nodokļu maksāšanas visā Eiropā. Un, um, uz dažiem eh, pasākumiem eh, attiecas eh, komisijas priekšlikumi, un daudzi no tiem jau atrodas uz padomas darba galda. Par tiem ir jāvienojas mūsu dalību valstīm, un tas ir, tam ir jānotiek bez kavēšanās. Mēs esam dzirdējuši daudzas ambiciozas runas attiecībā uz izarīšanos no nodokļu maksāšanas pēdējo nedēļu laikā. 14. maijā Eiropas Savienības finanšu ministriem būs iespēja pārvērsties šos vārdus par rīcību, un viņiem nebūs nekā nekāda attaisnojuma to nedarīt. Otrakārt, ir, daudz, ir, ir pienācis laiks daudz spēcīgai koordinācijai Eiropas līmenī. Un, uh, manuprāt, nu, koordinācija ir uh, visvarīgākais faktors, <clears throat> kurš arī noteiks uh, mūsu panākumu likteni, cīnoties pret nodokļu nemaksāšanu. Um, Eh, tikai sadarbojoties mēs varam atrisināt eh, problēmu, eh, ka nodokļu krāpnieki izmanto likuma plaisas pārobežu līmenī. Tomēr šobrīd, manuprāt, diemžēl fakts, ka nerit šāda koordinācija ir novedis eh, pie tā, ka eh, krāpnieki un cilvēki, kas nemaksā eh, nodokļus, viņi var izmantot vienoto tirgu kā savu spēles lauku. Un skaidrs arī tas, ka dalībvalstu ehm, vēlme nosādīt nacionālās intereses augstāk par Eiropas saimnības interesēm ir samazinājusi mūsu kolektīvo ietekmi starptautiskā līmenī. Nevajadzētu aizmirst to, ka Eiropas Savienība ir globāls spēlētājs attiecībā uz labu nodokļu nodokļu pārvaldību. Eh, mēs esam izvirzījušies priekšgalā visai pasaulē eh, attiecībā uz tādiem jautājumiem kā automātiskā informācijas apmaiņa un godīga eh, nodokļu konkurence. Un mums vēl, vēl vajadzētu veicināt šo standārtu izplatīšanos visā pasaulē. Es priecājos, ka pašreizējā eh, prezidentūra ir parādījusi patiesu interesi un ir strādājusi padomē, lai koordinētu pozīcijas eh, par eh, galvenajiem dokumentiem par izvairīšanos no dodokļu maksāšanas. Un ir ļoti svarīgi progresēt ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī globālā līmenī, ņemot vērā arī 2000, G20 tuvojušās diskusijas arī attiecībā uz pēļņas dalīšanu. Vēlos um, ehm, atgādināt šeit, kā CCTB ļoti lielā mērā uh, iet Um, dotu um, ieguldījumu, lai samazinātu um, izvairīšanās schēmu uh, plašumu. Un Eh, no eh, mūsu eh, puses mēs nesen esam izveidojuši platformu labai nodokļu pārvaldībai, lai garantētu to, ka dalībvalsts pieņem labus un pamatotus izšķirošos lēmumus. Un tikai darbojoties kopā kā savienība, mēs varam kļūt par labas pārvaldības modeli gan, gan Eiropas Savienībā, gan arī virzīties uz to, lai šādi standarti tiktu izmantot arī starptautiskā līmenī. Un trešā lieta, par ko vēlos runāt, ir tas, ka saistībā ar nodokļu produktu izvairīšanos un nodokļu krāpšanu eh, nepastāv eh, ekskluzivitāte. Un šis uzdevums ir milzīgs, tāpēc, ka eh, krāpniekiem nav nu robežu, viņiem netrūkst ideju un resursu. Un tā rezultātā jebkura iniciatīva, gan nacionāla, gan Eiropas Savienības iniciatīva vai starptautiska iniciatīva, kura visu virza uz priekšu daudz ātrāk, vai arī tāda, kas ir ambicioza, ir ļoti lielā mērā atbalstāma. Un šādā kontekstā pilotprojekts, kuru nesen uzsāk pieci dalību valstis, var pātrināt mūsu kolektīvu aktīvo virzību uh, virzienā uh, uz uh, automātisko informācijas apmaiņu un lielāku pārskatāmību. Un šajā ziņā tas ir kaut kas tāds, ko es ļoti lielā mērā varu atbalstīt, tāpēc, ka te, jebkurā gadījumā ir iespējams panākt vēl lielākas ambīcijas. Un mums ir um, jārisina vajadzība virzīt uz priekšu un paplašināt um, um, automātiskās informācijas apmaiņas aptvērumu. Mums ir jāvirzās uz priekšu eh, ambiciozā veidā un tajā pašā laikā mums tas ir jādara eh, ņemot vērā kopienas ietvaru. Kāpēc? Tāpēc, ka vienotajam tirgum ir nepieciešama vienota pieeja. Mums ir nepieciešams garantēt solidaritāti dalībvalstu starpā līdz eh, tā, lai vienas uh, valsts nodokļu politiku uh, neizmantotu cita, um, cita dalībvalsts. Mums ir jāgarantē godīgi spēles nosījumi uzņēmējiem, lai viena uh, lai, viens, uh, uh, lai vienam uzņēmumam nevajadzētu maksāt par to, ka uh, cits uzņēmums uh, uh krāpjas ar nodokļiem. Un mums ir jārada godīga vide mūsu uh, pilsoņiem, uh, kuriem uh, ir jānes liels nodokļu sloks uh, krīzes dēļ. Uh, jūs varat būt droši, ka komisija uh, pilnībā realizēs savu uh, lomu un uh, drīz uh, ierosinās uh, to, kā uh, spēcināt uh, Eiropas Savienības ietveru automātiskā informācijas apmaiņai. Un mm, beigās vēlētos uh, um, dalīties informācijā ar to, kā es redzu redz mūsu nākotni. Mums ir nepieciešama izšķirīga rīcība, un mums tā ir nepieciešama eh, tagad. Eh, pašreizējā en, eh, jā, dalībvalsts enerģija cīnoties pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir jāizmanto un jāvirs pareizajās sliedēs, uh, lai būtu konkrēti rezultāti. 24. aprīlī kopā ar īrijas prezidentūru es nosūtīju vēstuli visiem finanšu ministriem, kuros es runāju par pasākumiem, kādi ir steidzami jāveic. Un to starpā bija arī visaptvaroša rīcības plāns, par kuru jau esmu iepriekš izteicies, e, ir nepieciešama arī spēcīgāka Eiropas Savienības e, iekrājuma direktīva, kā arī ir spe nepieciešama spēcīgāka saruna mandāta, lai virzītu mūsu e, kaimiņus lielākas pārstāvības virzienā. Nākamās nedēļas ECOFIN un samits, kas tam sekos, piedāvās mūsu dalībvalstīm unikālu iespēju. Būs iespēja pieņemt lēmums, kuri palīdzēs atgūt milzīgas summas valsts kasēs un no jauna līdzsvarot nodokļu nastu pilsoņiem. Un, š šie lēmumi eh, tie tiks atcerēti kā liels pagrieziena eh, punkts eh, mūsu vēsturē par to, kā Savienība ir izcinājusi jautājums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un visbeidzot, tas arī, tie būs arī lēmumi, kas garantēs dalību valstu tiesības īstenot nodokļu politikas, kāds ir nepieciešams vidē, kurā ir godīga nodokļu konkurence. Cerēsim, ka mēs kā savienība nezaudēsim šo iespēju. Paldies! Eh, tagad eh, ķersimies eh, pie piecu minūšu jautājumu atbilžu sadaļas. Tad katram runātājiem būs piecas minūtes piešķirtas. Paldies, priekšētājs kundze. Paldies, komisāra kungs. Par to, ka runājāt par šo jautājumu, kas ir ļoti svarīgs jums ir vai nu uh, paveicies, vai arī jūs esat liels uh, manipulātors, ja par to varat runāt ar tādu smaidu. Tāpēc, ka uh, finanšu ministrs, kas risina uh, izvairīšanos no nodokļu uh, maksāšanas un uh, tad runā par šīm Eiropas problēmām. Parlaments pilnīgi noteikti atbalsta to, ko jūs runājat, tomēr mums ir arī jāiedzinās detaļās, tāpēc, ka uh, E, ir dažas e, lietas, e, kas var izraisīt problēmas un kas nav daļa no kopīgā mērķa. Mēs dzirdējām par jūsu rīcības plānu, uzklausījām jūsu optimistu, optimismu, un jūs teicāt, ka Eiro samits būs unikāla iespēja. Diemžēl izmantojot vārdu unikāls, tas ir viss vai nekas, tas, ja tas ir unikāls, tas nozīmē, ka, ja tas tagad nedarbosies, tas nedarbosies arī nākotnē. Es eh, tik tiešām vēlos eh, mudināt jūs saistībā mm, ar jūsu teikto. Es nezinu, vai jūs varat publiski atbildēt uz mani jautājumu. Eirogrupas uh, priekšsēdētājs mums teica, ka publiski viņš nevar atbildēt uh, uz šiem jautājumiem, tomēr varbūt jūs mums varētu pastāstīt, uh, kādi ir slepnie ieroči, kāda ir jūsu rīcībā, ar kuru palīdzību var eh, garantēt eh, Tātad, lai eh, vēstules, kuras jūs saņemat, nekļūtu par mirušām vēstulēm, mums ir tiešām nepieciešamas ātras atbildes, jo drīz izbeigsies šī parlamenta mandāts. Mums ir nepieciešama ātra pozitīva rezultāta, tāpēc, ka mūsu pilsoņi to gaida. Lielas paldies! Man liekas, eh, ka eh, man eh, nav nekādu īpašu slepno ieroču. Es domāju, ka šobrīd vienkārši ir šāda situācija, politiskā situācija, kuru izraisīja vairāki faktori. Es jau minēju šos te offshore noplūdes, ir arī skandāli Francijā, Vācijā. Bieži uzpelda šis jautājums arī apvienotajā karalistē. Tas viss ir eh, radījis eh, politisku eh, atmosfēru, kura liek dalībvalstīm pieņemt lēmumus, jo vairums no mūsu līderiem, finanšu ministriem, viņi daudzreiz ir paziņojuši, ka ir nepieciešams cīnīties ar šo problēmu. Un, manuprāt, Eh, tas ir tas, ko uh, gaida mūsu pilsoņi šobrīd, tie ir lēmumi, ko viņi gaida. Mājā būs ekofīna sanāksme, un pēc tam būs uh, Eiro uh, padomas sanāksme, un šī kombinācija arī uh, liek izdarīt īpašu spiedienu uz finanšu ministriem, lai viņi tik tiešām uh, nonāktu pie uh, lēmumiem. Un šajā sagatavošanās darbā, ekofīna sanāksmē, es varu redzēt, uh, ka daži dalībvalstu pozīcijas, tad daži dalībvalsts, kuras kādreiz eh, bija negribīgas vai arī bloķēja progresu, viņi eh, maina savu viedokli pakāpeniskā veidā, un tas man liek raudzīties uz visu optimistiskāk, ka mēs varam panākt rezultātus, eh, kādus mēs esam iecerējuši kopā ar īrijas prezidentūru arī panākt. Ir jāsaka, ka īrijas prezidentūra ir veikusi lielu darbu lai panāktu vienošanos mūsu uh, dalībvalstu starpā. Tomēr uh, šodien uh, mums ir 7. mājas. Ekofina sanāksme norisināsies pēc nedēļas, pēc vienas nedēļas un skatīsimies, kādi būs šīs tikšanās rezultāti. Viss, kas ir nepieciešams, ir uz sarunu galda, un tagad ir nepieciešami konkrēti lēmumi. Uh, un pēc tam eh, arī eh, valstu vadītāju apņemšanās, lai virzītu uz eh, priekšu konkrēto darbu kārtību gan iekšēji, gan arī starptautiskā līmenī. Paldies! Tagad es un D grupas vārdā nepadimāta. Lūdzu. Paldies! Vēlos pateikties komisāru kungam Sākšu ar kaut ko tādu, ko jūs eh, pieminējāt, runājot eh, par finanšu darījumu nodokli. Jūs redzat, ka ļoti spēcīgs lobijs. Tātad eh, no tiem, kur ir pret šo nodokli, jūs redzat, ka jūs vēlties panākt vienošanos dalību valstu vidū. Un fonds eh, tam, protams, ir vairāk gadu notikumi, un Eiropas eh, parlaments eh, ļoti ir vēlējies ieviest finanšu darījumu nodokli. Un visbeidzot, pēc tam, kad esam izgājuši cauri vairākām fāzēm, mums ir izdevies iesniegt pārstrādātu versiju. Balsoties uz padziļinātu sadarbību. Un kā jau jūs teicāt, Ir bijis mēģinājums eh, atteikties eh, no finanšu darījuma nodokļa. Un man ir divi jautājumi. Pirmkārt, reakcija no tiem, eh, kurus ietekmēs finanšu darījuma nodoklis, piemēram, apvienotā karaliste, kaut arī apvienotājā karaliste ir 40% ir tāda īpaša e, nodeva. E, tā e, tiesā teica, ka ir iespējamas lielas uh, nopietnas sekas šī nodokļa ieviešanai. Un uh, pārējo 11 uh, dalībvalstu starpā trūks konsekvences attiecībā uz to, ko viņi lūdza kom vēstulē komisijai un eh, to, eh, ko eh, viņi sāka sarunu gaitā. Viņi lūdz izņēmumus. Piemēram, tad attiecināt izņēmumus uz pensiju fondiem, uz valsts obligācijām, Vai arī viņi vēlas eh, tad darījumus eh, finanšu pasaulē, uz kuriem neatiecās šis nodoklis, un viņi eh, lūdz, lai būtu divu fāzu piemērošana šim nodoklim. Viņi vēlas, lai atrisinātie finanšu instrumenti tiktu izslēgti no šī nodokļa aptvēruma. Tātad kāds ir komisijas nodoms? Kā jūs domājat risināt šo problēmu par to, ka katrā valstī, no šiem 11 valstīm, uh, ir vēlme uh, izveidot uh, nodokli, kas balstās uz nacionālajiem standartiem un stereotipiem. Un uh, kādā veidā jūs uh, apvienāsiet parlamenta prasību uzlikt uh, nodokli pirms uh, 14. gada Eiropas parlamenta vēlēšanām? Paldies! Well, I think that uh, Mēs eh, pašlaik ļoti aktīvi eh, strādājam pie šī priekšlikuma, un mūsu kopējais mērķis ir eh, panākt, lai šis nodoklis tiktu ieviests tuvākajā nākotnē. Nu, šeit problēma sākas ar otro jautājumu par 11 dalību valstīm. Par to nostāja padomē. Nu, es eh, eh, varu jums apgalvot, ka šīs valstis eh, ir sasniegušas vienprātību diskusijās, un tas ir pozitīvs signāls. Protams, ir bāžas, ko vairākas dalībvalstis izteica runājot par valsts obligācijām vai pensiju fondiem un citiem elementiem. Un šeit priekšlikums, kas tiek tagad sagatavots, atļauj sasniegt tādu situāciju, kā šis nodoklis ir ļoti svarīgs un, protams, nu, šīm 11 dalību valstīm ir jālemj par to, kā izskatīsies nodoklis, bet vienmēr ir jāpatur prātā, lai nebūtu iespējas nodokli apiet, jo mums vajadzētu izvairīties no uh, situācijas, kad dalību valstis ievieš sistēmu, kuru var viegli apiet. Tas ir eh, mūsu priekšlikums un mēs eh, vienlaicīgi arī dodam visus eh, vajadzīgo tehnisko informāciju un paskaidrojumus, jo ir svarīgi, lai visas dalību valstis vienādi saprastu priekšlikumu. Par pirmo jautājumu par apvienotās karalistes reakciju. Tā neapturēja darbu, ko mēs darām. Un tiešām izskatās, savādi, ka valsts lieto principu savās, savā iekšējā nodokļu sistēmā, bet izvirza šādu jautājumu. Nu, mums jau ir arī tiesas prakse eh, par sadarbību, tātad Mēs eh, piedāvājam tehniski un juridiski pieņemam risinājumu, ko nevar apiet. Eh, paldies! Klinca kungs. Paldies, komisāra kungs. Es nu jau deviņus gadus strādāju Eiropas parlamentā. Kopš pašas pirmās dienas mēs runājām par to, ka dalību valstis zaudē ļoti uh, daudz līdzekļu simtiem un tūkstošiem miljārdu tikai tāpēc, ka pastāv PVN krāpšanās. Kāpēc tad nav iespējams šo krāpšanos novērst? Tad pa, visos deviņos gados neesmu dzirdējis, ka būtu iespējams novērst šo zaudējumus. Tagad jūs runājat par integrāciju, jo tīpaši nodokļu jomā, lai eirozonas izplūšanu un eh, sadalīšanos novērstu. Bet Vai nebūtu saprātīgāk Eirozonā lēnām saskaņot PVN likmes, tā lai būtu vienādas vai līdzīgas likmes visās valstīs un tā mazināt krāpšanās iespējas? Un vēl par krāpšanos tik tiešām nodokļu nemaksāšana ir e, krimināla nodarījums. Uzņēmumi e, Te rīkojas eh, daudz eh, veiksmīgāk nekā privatpersonas eh, uzņēmumi apiet nodokli veiklāk un paliek it kā likuma robežās, bet tas tomēr nav pareiza rīcība. Tas ir varbūt legāli, juridiski pareizi, bet tomēr nav attaisnojami. Un es gribētu zināt, ko komisija ir plānojusi vai jau pat varbūt izdarījusi, lai novērstu uzņēmumu krāpšanos. Paldies! Uh, well, uh, uh regarding, uh, the... Par uh, PVN krāpšanu es minēju ievadrunā, ka viens no priekšlikumiem, kas pašlaik tiek gatavots, ir uh, ātrās reaģēšanas mehānisms, kas ļaus dalību valstīm ātri iejaukties, ja būs šādi krāpšanas gadījumi, un tas ir jāpieņem padomē, to es eh, arī ieteicu. Un eh, arī šis ieteikums ir atbalstīts no padomes puses. PVN krāpšana saistās gan ar pārobežu gadījumiem, gan arī notiek vienas valsts mērogā. Tā tad ir vajadzīgi ieteikumi dalību valstīm, un arī dalību valstīm ir jāuzlabo nodokļu iekasēšana valsts mērogā. Pie šī jautājuma mēs strādājam, un ja dalība valstis pieņems eh, priekšlikumu, eh, tas eh, būs sasniegums cīņā pret PVN krāpšanu. Par PVN procentiem viens no jautājumiem, pie kā mēs strādājam, ir nodokļu likmes un pašlaik mēs vērtējam samazinātās likmes dalību valstīs, un šis eh, darbs eh, joprojām notiek, un mēs esam gatavi līdz gada beigām sagatavot priekšlikumus. Eh, to mēs darām šajā nozare un par pēļņas pārnešanu ir svarīgi, lai mūsu dalība valstis stingri ieviestu noteiku, ieteikumus, ko komisija ir devusi decembra rīcības plānā pret izvairīšanos no nodokļiem un arī notiek sarunas, lai ieviestu vispārīgu noteikumu, kas nepieļautu izvairīšanos no nodokļiem. Un e, tālāk rekomendācijas par zemo nodokļu zonām. Mēs e, strādājam pie e, zemo nodokļu zonas definīcijas un arī pie zemu nodokļu zonas eh, melnā sāraksta, lai samazinātu uzņēmumu iespējas eh, pārvietot eh, darījumus. Paldies! ECR lūdzu. Ford kundze, nu, mana grupa ir bijusi pret šo, jo investori savus darījumus eh, pārnesīs uz citām valstīm un eh, izmaksas pieaugs noguldītājiem, eh, pensionāriem un valdībām, kas jau cīnās ar problēmām. Tātad 16 valstis tāpēc ir pateikušas nē. Nu, šeit ir arī jāņem vērā ietekme uz valstīm, kas nepiedalās uh, tāpēc eh, arī ir eh, apstrīdēts tiesā šis jautājums. Vai jūs varat dot eh, kādu piemēru, kur valstīm ir jāiekasē nodoklis, kam šīs valstis nepiekrīt, un kaut kāda cita valsts liek iekasēt nodokli? un eh, ko tad darīt ASV un Singapūrai un ko jūs eh, iesakāt šīm pārējām 16 valstīm, kas nepiekrīt. Eh, komisāra kungs, jūs esat ievērojis, ka šis nodoklis ir viens no iemesliem, kāpēc apvienotajā karalistē īsti nepatīk Eiropas Savienība Un eh, vai jūs varat paskaidrot, ko tad darīt šīm valstīm, kas nepiedalās? Un, eh, ja jūs nevarat paskaidrot, vai jūs nevarat noņemt šo iniciatīvu? Es domāju, ka ir ļoti labi eh, dzirdēt, ka jūs sākat domāt, kā finansu darījuma nodoklis uh, strādās, ka tas darbosies, jo nu, citādi jums būtu vienalga šis priekšlikums eh, par nodokļu iekasēšanu. Protams, nodokļu iekasēšana būs eh, dalību valstu, piedalošos dalību valstu uzdevums, un eh, mēs tagad strādājam pie eh, mehānisma ieviešanas, bet, protams, Eiropas Savienībā ir eh, pamat eh, sistēma, tātad savstarpējā palīdzība un sadarbība nodokļu jautājumos, un dalībvalstīm ir jāsadarbojas iekasējot nodokļus. Tāds ir Eiropas Savienības līkums. Un, ja jūs uh, jautājat par citām valstīm, kas uh, iekasē nodokļus par finansu darījumiem ārpus savas uh, teritorijas. No apvienotā karaliste ir tāds piemērs. Eh, kas eh, ievāc eh, jau nodokļus uz, uz šāda principa. Galvenais, lai vērts papīri būtu izdot apvienotajā karalistē. Komisāra kungs apvienotā karaliste nevāc nodokļus citas valsts uzdevumā. bet nu, apvienotai karalistei nebūs jāvāc nodoklis eh, citas valsts izdevumā. Eh, Dalību valstīm būs jāievieš nodokļu iekasēšanas mehānisms, kas nodrošina nodokļu iekasēšanu un ir savstarpējās palīdzības sistēma, uh, Eh, kur dalību valstīm ir jāsadarbojas, jo mēs esam savienība, mēs neesam atsevišķas 27 valstis, eh, un eh, nu, dalību valstīm ir pienākums sadarboties, nodrošinot nodokļu iekasēšanu. Bet, protams, pienākums iekasēt nodokļus paliks tai valstī, kas piedalās. Tātad, ja jūs eh, pārdodat eh, brītu akcijas ASV, tad jums ir jāmaksā. Un šeit gan rodas interesants jautājums. Ja jūs ievācat nodokļus kādai citai valstī, tad jūs paturat 25% Un es piedāvāju kompromisu jūsu valdībai par to varētu eh, mēģināt vienoties. Zaļo grupa. Es eh, negribētu eh, šeit prasīt vienot risinājumu visiem. Un uh, komisāra kungs, es gribu teikt, ka jūs esat grūtā eh, situācijā, jo jūs eh, varat virzīt iniciatīvu, bet nevarat pieņemt lēmumu 27. dalību valstīs. Bet pēc eh, šīm diskusijām, vai tās būtu par finansu darījumu nodokli vai krāpniecību, ja pirms vēlēšanām mēs nedosim konkrētus rezultātus, tad eh, tas eh, radīs eh, iespaidu vēlētājiem. Un vienīgie, kas gūs labumu no tā, būs ekstrēmās partijas, kas teiks, ka lūk, viņi nevēlas cīnīties pret šiem krāpniekiem. Uh, Es neatkārtošu, ko teica iepriekšējā runātāja par finansu darījumu nodokli. Eh, es gribētu dzirdēt vēl skaidrojumus par eh, šo piecu grupas eh, vēstuli. Es gribētu, lai būtu vairāk dalībnieku Nu, es piekrītu tam, ko jūs sakāt, ka ir vietējais eh, tirgus, ka ir vienots tirgus, eh, un tā tad es gribētu aicināt 16 eh, valstis arī pievienoties finansdarījumu nodoklim. Par uzņēmumu nodokļiem. Vai jūs gribat gribētu pārskatīt subsidiāru Eh, direktīvu un eh, direktīvas, kas eh, dod krāpniekiem iespēju izvairīties no nodokļiem. Es zinu, ka jūs jau daudz ko darāt, un es pozitīvi vērtēju jūs un jūsu komandas sasniegumus, bet tagad ir laiks rīkoties, eh, lai vismaz pusē šo iniciatīvu būtu pabeigtas līdz mandāta beigām. Un pirmkārt, es piekrītu eh, situācijas vērtējumam un, protams, 27 dalību valstīm ir vienprātīgi jālemj par pasākumiem, un Eiropas parlamentam arī varētu būt eh, loma, eh, lai pārliecinātu valdības piekrist priekšlikumiem. Par eh, piecu vēstuli, ko jūs minējāt. Es to uztveru kā dalību valstu vēlēšanos virzīties uz priekšu ātrāk un paplašināt automātisko informācijas apmaiņa arī uz citiem ienākumiem. Ja apvieno eh, finansu direktīvu ar administratīvo direktīvu, tad tās abas kopā veido eh, FATKA. Administratīvās sadarbības direktīvas stāsies spēkā pamazām eh, un dažas normas būs spēkā tikai no 2017. gada. Es e, šeit e, redzu šos notikumus kā iespēju e, virzīt uz priekšu šos noteikumus, un mēs jau strādājam pie konkrētiem priekšlikumiem, par kuriem būs konkrēta informācijas apmaiņa, un tad mēs varēsim nodrošināt automātisko informācijas apmaiņu, kas ir vajadzīga nodokļu iekasēšanai. Par korporatīvo uzņēmumu direktīvu mēs pašlaik strādājam pie priekšlikumiem un mērķis ir novērst eh, iespējamās eh, nesaskaņas un arī vērsties pret eh, krāpšanu, pieņemt stingrākas noteikumus, kas dažos gadījumos vēl nav pietiekami. Tātad priešlikumi būs gatavi rudenī. Paldies. Tagad zaļo grupa. Paldies! Jūs teicāt eh, savā runā, ka jūsu atbildība ir vērsties pret izvairīšanos no nodokļiem. Un tomēr nu, jūs vērtēs pēc eh, jūsu praktiskiem rezultātiem. Tā kā jūs vadāt Olaf komiteju, tad es gribētu jums uzdot praktisku jautājumu. Eiropas Investīcija banka izdarīja pētījumu par Simens skandālu un par darbu, ko finansēja Investīciju banka, un tika sagatavots uh, atzinums kurš ir apvainojošs vai īsti nav skaidrs. Ja jūs apskatāt uh, šo skandālu lielumu un kompensāciju, ko ASV prasa no uh, Siemensa, tātad uh, jūs redzat, ka nav, jūs piedāvājums nav praktisks risinājums Un eh, šajā gadījumā eh, Olaf nodarbojās gandrīz vai ar naudas atmazgāšanu no Siemens puses. Un kādā veidā jūs tiksiet vaļā no šī skandāla? Mēs runājam par eh, darbu, kas ir saistīts ar Eiropas naudu. Un uh, Eh, nu šeit gal galā ir eh, skandāls, eh, kāpēc jūs izvēlēties tādu risinājumu, kā jūs pieņēmāt. Jūs teicāt, ka viena no manām, viens no maniem uzdevumiem ir arī darbs Olaf, bet šeit ir jābūt skaidrībai Olaf ir pilnīgi neatkarīgs eh, izmeklēšanā, un Olaf ir eh, jāatrod pareizās metodes, eh, kā tikt galā ar iespējamo krāpšanu. Un ļoti drīz mēs sagatavosim uh, ziņojumu par Eiropas Savienības finansu interešu aizsardzību, eh, kur būs eh, arī teikts, ko Olaf ir darījusi eh, šajā jautājumā. Mans uzdevums ir vadīt politiku, un mēs pieņēmām pēdējos gados vairākus konkrētus pasākumus, piemēram, stratēģiju pret krāpšanu, ko pašlaik ievieš komisijas eh, ģenerāla direkcijas. Ir priekšlikums par Olaf reformu, kas, eh, par ko būs jābalso šajā parlamentā, un mēs arī gaidām šo balsojumu, bet es nevaru iejaukties eh, konkrētās lietās, kuras eh, Olaf izmeklē, jo ir Olaf uzraudzības komiteja, kas eh, uzrauga izmeklēšanas darbības. Paldies, jūs vēlējāties vēl kaut ko jautāt? Komisāra kungs, kad jūs šeit runājāt pirmo reizi kā komisārs, es uzdevu to pašu jautājumu, cik tālu iet komisāra atbildība un cik neatkarīgas ir komitejas. Nu, jūs pieņēmāt, ka ir politiska atbildība atbildība iedzīvotāju priekšā. Nu, šeit mēs eh, redzam skandālu, ir eh, darba vieta zaudējums, un jūs nevarat eh, vienkārši pateikt, ka Olaf ir neatkarīgs, mēs jau to tāpat zinām. Mēs gribētu no jums vairāk informācijas par šo lietu un ko jūs gatavojaties darīt, jo tomēr Olaf ir politiski arī atbildīgs. Nu, precizēsim lietas. Es domāju, ka būtu ļoti bīstami tagad politiķiem iejaukties atsevišķās izmeklēšanās. Politiskā atbildība ir kas cits. Runa ir par sistēmu, par pamatprincipiem, uh, uz kuriem balstās Olaf darbs kopumā, bet konkrētas lietas jāizskata Olafam pašam. Birojs ir neatkarīgs, un mēs nevaram iejaukties atsevišķajās lietās. Ja es to darītu, tad es pārkāptu Olaf neatkarības principu. Un tas ir skaidrs. To nosaka Eiropas Savienības likumdošana tā sistēma funkcionē. Priekšsādātāji turpina. Turpināsim tagad diskusiju. Un varbūt vēlāk mēs vienkārši saņemsim jaunāko informāciju. Tagad lūdzu Tautas partijas grupa. Paldies, priekšsādātāji, saka Mečelkungs. Es nezinu, kādi skaitļi pašlaik ir uh, transporta jomā, bet savulaik mums Eh, divreiz vairāk izmaksāja mūsu preču transportēšana īrijā nekā citur. Un mums nav nekādu priekšrocību, kā tad mēs varam uh, darba vietas piedāvāt. Mēs esam perifērijas valsts. ASV ir uh, ļoti atšķirīgas nodokļu likmes federālajā līmenī. Uh, štatu likmes uh, ir ļoti dažādas starp 15 un 35 procentiem. Un ASV ir ļoti attīstīta ekonomika. Bet šo dažādo likmju ietekme ir tāda, atkā atšķirība ir par 12 procentiem. Un mūsu um, Jāsaka, ASV eh, kopē vidējais eh, nodokļu līmenis ir 12,5%. Tas zemākais kopš otrā pasaules kara varbūt tieši tāpēc, ka kongress labi saprot, ka preču un pakalpojumu brīvā pārvietošanās ir nepieciešama, lai nodrošinātu vienotu tirgu. Komisāra kungs, mūsu lozungs ir vienotība daudzveidībā. Varbūt arī šeit varētu to piemērot. Ir dažas lietas, kas jālēma dalību valstīm, citas lietas jālēma Eiropas Savienībai. Mums vajadzētu koncentrēties tikai uz tiem jautājumiem, kas ir kopienas atbildībā. Tad uh, ASV tad reālā uh, uzņēm, uzņēmuma ienākuma likme 12,5%. Uh, tā ir reāla likme. Uh, Un uh, Eiropas Savienības dalību valstī situācija ir pavisam savādāka. Tā ir tā caurskatāmība, ko mēs visu laiku piesaucām. Bet, uh, jāsaka, viena trešdaļa no Eiropas, no eiro vērtības ir 500 eh, eiro banknotas. Bet ko, kas tad izmanto kas izmanto 500 eiro banknotes, kā tik tie, kas izvairās no nodokļiem. Kas tur bija ar, uh, tuni, ar uh, Tunīsu? Tur uh, mēs atradām pilnas uh, telpas piebāstas ar 500 eiro banknotām. At nodokļu nemaksāšana var būt dažāda. Uh, izvairīšanās var būt ētiska uh, vai ļaunprātīga, bet nodokļu nemaksāšana un naudas izvēršana ir ļoti skaidra. Tad varbūt mums nevajadzētu tik lielu uh, daļu mūsu uh, likviditātes atvēlēt 500 eiro banknotēm, kas atvieglo naudas uh, izvešanu un nodokļu nemaksāšanu. Atbilde. Es gribu ļoti skaidri pateikt, kā mēs šeit runājām par nodokļu kaitīgo konkurenci, kas ir definēta mūsu iekšējā likumdošanā. Un mēs tāpēc ierosinām papildu pasākumus, proti normas, kā rīkoties agresīvās nodokļu plānošanas gadījumā, kā uh, vērsties pret īpaši zemo nodokļu zonām Mums ir nepieciešama nodokļu caurskatāmība. Protams, nodokļu politiku plāno dalību valstis. Tā ir nacionālā politika. Un mēs neapstrīdam šeit eh, dalību valstu kompetenci. Bet eh, mēs vēlamies izskatīt reālas problēmas, proti peļņas eh, pārbīdīšanu no vienas valsts uz otru, jūs runājat par 11%, bet jūs noteikti apzināties, ka daudz nacionālajie uzņēmumi spēj samaksāt vienu vai pat divus procentus nodokļos tikai eh, vienu vai divus procentus, jo viņi savu peļņu vienkārši nosūta uz citām valstīm, uz Eiropas Savienības valstīm vai arī uz trešajām valstīm. Tā ir tā reāla problēma. Un mēs vēlamies kopā pret to cīnīties, atrodot jaunus veidus, kā izvairīties no peļņas slēpšanas un no tā, ka lielie uzņēmumi uh, legālā veidā nodokļus nemaksā. Jūs pieminējat 500 eiro uh, banknotes. Nu, uh, jāsaka, uh, man ir eh, daudz pilnvaru, bet eh, naudas zīmju eh, nomināls nav mana atbildība. Es saprotu, es saprotu, kāpēc jūs pieminējāt šo jautājumu. Tik tiešām mūsu naudas zīmju struktūra to nosaka centrālā banka. Centrālā banka pieņem lēmumu uh, Eh, par naudas emisiju, un tā to dara balstoties uz pieprasījumu. Tā kā šis jautājums laikam jāuzdod centrālbankai. Bet vai es drīkstu papildu jautājumu uzdot? Es jau runāju par to ar centrālbanku, ar komisiju. Ar jums es par to runāju sakarā ar nodokļu nemaksāšanu. At, kas, jūsuprāt, izmanto šo milzu skaitu uh, 500 eiro banknošu tie cilvēki, kas nemaksā nodokļus. Varbūt jums vajadzētu vērsties pie centrāla bankas un norādīt, ka te lūk ir stimuls naudas nemaksāšanai. At, piemēram, Kanādas tūkstošu dolāru banknotes ASV tieši tā tiek izmantoti. Un uh, tad varbūt tieši tāpēc tik daudz ir šo 500 eiro banknošu, ka tos izmanto plašā mērogā krimināliem nolūkiem, arī nodokļu nemaksāšanai. Paldies par jūsu komentāru, tas ir ļoti noderīgs, un par to tiešām varētu aprunāties ar centrālu banku. Bet viņiem ir savi iemesli, kāpēc viņi tā struktūrē uh, naudas daudzumu Eiropas Savienībā, bet ir vērts parunāt par naudas emisiju un par to, kā centrāla banka pieņem savus lēmumus. Mēs īstenojam pašlaik nu, aptuveni 30 pasākumus, lai cīnītos pret naudas eh, nemaksāšanu bet nodokļu nemaksāšana un izvarīšanos no nodokļiem. Un, protams, arī centrāla banka šeit var savu lomu spēlēt eh, priekšsēdētāju. Jā, jā, mēs jau runājām par šo problēmu ar vicepriekšsēdētāju Konstančio. Un viņš teica, ka līdzīga situācija bija Vācijā ar tūkstošu marku banknotēm bet varbūt jūs varat pieminēt nodokļu nemaksāšanas aspektu, ja centrāla banka piekritīs mūsu izvērtējumam. Labi, tagad lūdzu uh, tautas partija. Paldies, uh, priekšsētāja Sakai Saja kundze. Paldies komisāra kungam par darbu, kas tiek veikts, lai cīnītos pret nodokļu krāpniecību Paldies arī par jūsu vizīti uz Somiju, kur notika augsta līmeņa seminārs par nodokļu krāpšanu. Pirms divām nedēļām bija pašiniciatīvas ziņojums par šo pašu jautājumu, un mēs šajā ziņojumā atbalstām visas komisijas iniciatīvas. Esam gatavi pat iet tālāk par komisijas plāniem. Mūsu ziņojumā mēs pieprasījām stingrākus sodus uzņēmumiem un finanšu institūtiem, kas neizpilda Eiropas Savienības normas un noteikumus. Mūsu ziņojumā ir teikts, ka kompetentajām iestādēm vajadzētu atņemt banku licences finanšu institūtiem vai arī finanšu konsultantiem, ja viņi iesaistās uh, nodokļu krāpšanā, un dalību valstīm nevajadzētu piedāvāt valsts atbalstu vai piekļuvi eh, valsts programmam tiem, kas nepilda nodokļu standartus. Es saprotu, ka ne jau katrs uzņēmums, kas neizpilda pilnībā eh, visas normas uzreiz tā jāsoda, bet loģiski, ka nevajadzētu šādiem uzņēmumiem piedāvāt piekļuvi valsts iepirkumam, piemēram. Pašlaik mums ir lieliskas iespējas kaut kādus grozījumus panākt, jo tagad notiek trialogs eh, arī par valsts atbalsta normām. Es gribētu dzirdēt, kā jūs uh, eh, reaģēt uz mūsu pirmo ieteikumu, proti, ka kompetentajām iestādēm būtu jāatsauc banku censes. Vai tas ir realistiski? Un vēl kaut kas mūsu ziņojumā mēs uzsvēram jaunatistības valstu nostāju. Šīm valstīm nav tik liels spēks un svars starptautiskajā mērogā. Un tam, protams, vajadzētu kaut kādā veidā izvairīties no nodokļu ienākumu zaudoja, zaudējumiem. 120 miljārdi eiro vismaz gadā Tas ir uh, uh, divreiz vairāk nekā jaunatistības valstis saņem palīdzības maksājumos. Ja mēs varētu tiešām nodokļu nemaksāšanu novērst, tas ļoti lielā mērā ietekmētu attīstības un jaunatīstības valstis. Kā mēs, Eiropas Savienība, te varētu palīdzēt? Paldies! Atbilde? Paldies! Liels paldies Es ar lielu interesi izlasīju šo pašiniciatīvas ziņojumu. Pateicos eh, Klevers kundzei, eh, tur viņa ir, viņa bija referente. Idejas, kuras es šodien paudu, eh, ir pārdomu vērtas, un jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka varētu runāt par uh, nodokļu aspektiem arī sakarā ar valsts iepirkumu, un ja uzņēmums vēlas valsts iepirkuma līgumu un te pašā laikā nepilda uh, nodokļu prasības, tam nevajadzētu saņemt šo līgumu. Es atbalstu arī ideju ar banku licenču atsaukšanu. Ja banka tik tiešām veicina nodokļu krāpšanu un palīdz saviem klientiem izvairīties no nodokļu maksāšanas, tad šāda banka būtu jāsoda arī iespējams ar licences atņemšanu. Bet svarīgi pašlaik būtu uh, mūsu spēkus apvienot, jo mums ir jāpieņem tie likumprojekti, kas pašlaik tiek skatīti, un paralēli jāpiestrādā pie dažiem jauniem elementiem, lai uh, mums nebūtu vienkārši simtiem jaunu ideju, par kuriem mēs uzsākam diskusijas, bet tad piemirstam pamatdarbu, kas jau tiek veikts. Tā kā mums vispirms jāvienojas par to likumdošanu, kas tagad tiek izskatīta. Un jūs pieminējāt arī jaunatīstības valstis. Pavisam nesen es viesojos uh, eh, Efiopijā, un tikos ar Āfrikas Savienības komisiju. Mēs jau tagad piedāvājam palīdzību šīm valstīm, piemēram, uh, lai izstrādātu uh, piemērotas, uh, piemērotus tarifus naudas transfēriem. Un mēs finansējām arī ANO uh, attiecīgo rokas grāmatu jaunatīstības valstīm. To var veiksmīgi izmantot, lai gūtu peļņu no darījumiem. Mēs konstatējam arī, ka Āfrikas komisija ir gatava sadarboties. Viņi vēlas darīt visu, lai gūtu labākus ieņēmumus Un, protams, gan Eiropas komisija, gan dalību valstis uh, daudz dara, lai piedāvātu palīdzību attīstības valstīm. Paldies, Klevers kundze. Paldies. Gribu tikai turpināt uh, uh, diskusiju par šo pašiniciatīvas ziņojumu. Jā, būtībā mums tagad ir jau konkrēti priešlikumi. 30 konkrētas rīcības, kas ir nepieciešamas, lai cīnītos pret uh, beznodokļu zonām, uh, pret nodokļu nemaksāšanu vai krāpšanu. At novēlu jums uh, vislabākos panākumus un daudz panākumu padomes sēdē. Bet tagad īsumā par īpaši zemo nodokļu zonu definīciju - nodokļu paradīzes. Ja mums ir konkrēta definīcija, tad jānosaka arī sankcijas tām teritorijām, kas būs šajā melnajā sarakstā. Jūs ierosinājāt Eiropas melno sarakstu. Jā, mūsuprāt, tad mums izdotos tiešām panākt ko vairāk nekā tas, kas paredzēts jūsu rīcības plānā, jo tur šī problēma nav īsti atrunāta. Mūsu komiteja vēlas iet nedaudz tālāk gan attiecībā uz pašu definīciju, gan piemēram, uz uh, to, kas notiek rīcības kodeksa grupā. Mums vajadzētu uh, tagad situāciju atbloķēt. Pašlaik definīcijas nav, un tas ir strupceļš. Mums no tā jāiztiek. Bet mēs vēlamies būt ambiciozāki nekā komisija savā priekšlikumā. Varbūt jūs varētu pateikt, kā jūs vērtējat šo ideju ar Eiropas melno sarakstu un ar nodokļu paradīzes definīciju. Un tad par vienošanos, kas ir panākta uh, attiecībā uz bankām un finanšu institūcijām. Mūsu ziņojumā Mēs arī vēlamies iet nedaudz tālāk. Mēs vēlamies atbalstīt obligātos noteikumus visiem uzņēmumiem visās nozarēs. Mēs vēlamies paaugstināt caurskatāmību un rīkoties Eiropas Savienības līmenī eh, attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem Mums ir jāpanāk, lai daudz nacionālie uzņēmumi uh, maksātu savu daļu. Es runāju deviņas minūtes, nē. Nē, nē, tas ir tas dubultais runas laiks. Eh, tagad pabeigšu, tagad pabeigšu. Uh, pret uh, naudas atmazgāšanas direktīva. To es gribēju vēl pieminēt noslēgumā. Ja jūs vēlaties eh, noteikumu ieviest uh, reģistru, uh, kurā būtu uh, runa par uzņēmumu īpašniekiem, trestiem un tā tālāk, kādi ir konkrēti plāni. Priekšsētāja atjaunoja, atvainojas, komisāram nav daudz laika atlicis, tikai viena minūte, lai uz visu atbildētu, bet nu viņš centīsies. Izteikšos īsi tādā gadījumā attiecībā uz nodokļu paradīzēm. Rekomendācijas eh, saistībā eh, tajās ir iekļauta eh, nodokļu paradīzes definīcija. Tikai pretējā veidā. Tomēr definīcija pastāv. Protams, ka mēs varam diskutēt par definīcijas aptvērumu. Tomēr mēs ierosinām izmantot šo definīciju arī šiem te melnajiem sarakstiem jurisdikcijās, un tas ir jādara dalībvalstīm. Ierosinām koordinēt eh, šo eh, rīcību, balstoties uz uh, labas nodokļu pārvaldības platformas. Jo, ja mēs uh, veicam šos melno sarakstu izrādi Eiropas līmenī, tad tas būtu pret proporcionātātes principu. Mums ir jāņem vērā tas, ka Savienības līmenī mums nav nodokļu administrācijas funkcijas, un darbs ar dalībvalstīm varētu būt daudz efektīvāks eh, šajā jomā. Tātad attiecībā uz uh, valstu ziņošanu un uh, tad, uh, pret naudas atmaskāšanas direktīvu šīs ir tēmas, par kurām runās mans kolēģis Barņēkungs Eh, tomēr skaidrs, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar viņu. Un attiecībā uz katru savu ziņošanu, šķiet, ka mēs esam eh, veikuši pirmos eh, soļus darbā ar priekšlikumiem, kurus iesniedz komisija. Komisijai ir jāziņo institūcijām par īstenošanas eh, rezultātiem eh, šajā um, visu valstu sistēmā. Un balstoties uz šiem, šiem ziņojumiem, var diskutēt par to, kas ir darāms kā nākamais solis konkrētajā jomā. Un attiecībā uz pretināts atmazgāšanas direktīvu Jautājums par īpašuma tiesībām šeit ir jāsaka, mēs ļoti lielā mērā atbalstām Eh, šo eh, mm, īpašumu tiesību atklāšanu. Tas ir ļoti svarīgs temats, eh, pie kura mums ir arī jāstrādā. Un attiecībā uz to, kāds būtu jādara. Es domāju, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāpārskata, kas ir efektīvākais veids, lai mēs panāktu šādus rezultātus, tāpēc ka ar um, publisku reģistru radīšanu vienmēr pastāv risks, ka darbs koncentrēties uz pašu reģistru. Un uh, reģistra atjaunināšana arī ir ļoti svarīgs elements, eh, lai būtu uh, visjaunākā informācija. Līdz ar to ir jāskatās, uh, kas ir visefektīvākais veids, uh, kā uh, var atklāt īpašuma tiesības. Un mums arī uh, ir uh, jārīko šajā virzienā. Paldies! Tagad Tautas partijas vārdā. Uh, Pelčs kundze. Es pavisam īsi izteikšos no sākuma. Es vēlētos apsveikt eh, komisāru kungu, tāpēc ka mm, sen nebijām uz uzklausījuši un priecājamies par eh, rīcības eh, plānu. Ceram, ka tas tiks atbalstīts ar necietību gaidīšu rezultātu. Es arī vēlētos atbalstīt to, ka jums ir izdevies atrisināt problēmu ar informācijas apmaiņu. Un es eh, būtu pat priecīgākajā. Eh, tas varētu kļūt par automātisku praksi, un to varētu eh, piemērot vairākām valstīm, tāpēc, ka, cik man zināms, šobrīd piecas valsts atbalsta šo sistēmu. Vēlos arī runāt par kādu citu jautājumu. Tātad rīcība pret krāpšanu un PVN, jo sevišķi krāpšanu. Ekofin tika pieminēta pakotne tomēr eh, tā neguva atbalstu. Komisāra kungs, eh, jūs pieminējāt, eh, ka šis temats atgriezīsies un par to būs turpmākas diskusijas. Es neesmu droša, vai šīs divas direktīvas tiks atbalstītas vienā un tajā pašā laikā. Attiecībā uz ehm, šīm te mm, reversējām ehm, izmaksām vai dažām valstīm kuras vēlētos ieviest šo sistēmu, vai viņas to varētu izdarīt, tāpēc, ka, manuprāt, tā, var, tas varētu būt ļoti eh, vērtīgs instruments, eh, kā cīnīties pret PVN krāpšanu. Paldies! Izteikšos pavisam īsi. Atbildot šo jautājumu. Protams, ka šodien mēs eh, nevaram um, uzvinēt, uh, kāds būs ekofina ministra padomas lēmums. Priešlikumi ir izvirzīti, ir nu, jauni notikumi šajā jomā, tomēr es domāju, ka mēs esam tuvāk eh, vienošanās noslēgšanai un ātrās reaģēšanas mehānismu ieviešanai, kas ir pilnīgi nepieciešami, lai varētu risināt krāpšanas problēmu. Attiecībā uz eh, šo te um, reversās, reversu izmaksu uh, mehānismu ieviešanu, eh, tika uh, lūgts to īstenot. Un pēc tam ir attiecīga procedūra, eh, kā komisija var ierosināt padomēji ieviest šādu mehānismu dzīvē. Tomēr būtu tiešām bīstami, riskanti, ja dalībvalstis, eh, bazoties uz savu iniciatīvu, ieviestu šādus mehānismus tāpēc, ka tam ir ietekme arī uz eh, kaimiņu valstīm. Un kad mēs analizējam eh, konkrētos eh, pieteikumus, pirmā lieta, ko mēs skatāmies, ir, kādā veidā šī īstenošana ietekmēs citas valsts. Tāpēc, ka krāpšana uh, var pārēties uh, no valsts, kurā ir ievies šis mehānisms, uz valsti, kurā šāda mehānisma nav. Un līdz ar to tas ir jautājums. Uh, kurā mums ir nepieciešami jā, Eiropas Savienības risinājumi un Eiropas Savienības koordinētā uh, pieeja šajā jomā. Un tāpēc es uh, domāju, ka mēs, uh, mums ir tik ļoti nepieciešams šis uh, mehānisms šobrīd. Paldies! Tagad es un uh, D uh, grupas uh, vārdā. Nākamais runātājs. Attiecībā uz PVN krāpšanu tā ir ļoti liela problēma. Un līdz ar to Eiropas Savienībā ir jādara daudz vairāk. Diemžēl šis darbs ir bijis ļoti lēns. Ir uh, nepieciešama ātrāka rīcība. Vajadzētu arī paplašināt dalībvalstu iespēju piemērot uh, šo izmaksu mehānismu produktiem, uz kuriem var attiekties krāpšana. Vai ir iespējams panākt uh, lēmumu uh, vasaras uh, laikā? Bez šiem priekšlikumiem Varbūt mēs varētu rīkoties ātrāk arī dalībvalstīs, līdz ar to visas procedūras kļūtu ātrākas. Un um, nesens mērķis bija tās, ka uh, šīs uh, sarunas varētu tikt pabeigts 5 mēnešu laikā, un kādā veidā uh, komisārs uh, strādā, lai Eh, pātrinātu procedūru. Un, no, un galvā arī vēlos jums pateikties eh, par jūsu darbu, eh, ka jūs tiešām cenšaties risināt problēmas, kas ir saistītas ar nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu. Pilnībā piekrītu jums tādā ziņā, ka PVN krāpšana ir viena no lielajām problēmām, ar kurām saskaramies Eiropas Savienībā. Un ātrās rēģēšanas mehānismu ierosinājumam ir mērķis risināt eh, šo problēmu ātrā veidā. Tāpēc, ka pašreizējais eh, mehānisms, eh, kur tiek ņemtas vērā komisijas vajadzības analizēt situāciju, to, lai būtu padomas apstiprināšana, tas viss aizņem ļoti ilgu laiku. Savukārt ar mehānisma uh, pieņemšanu, tādu mehānismu, ko mēs ierosinām pieņemšanu, šī procedūra uh, ilgs mm, ne ilgāk par vienu mēnesi. Tie nebūs pieci mēneši, tas būs viens mēnesis, un tāpēc eh, mēs eh, tik ļoti mudinām dalībvalstis vienoties par šī mehānisma ieviešanu. Un, protams, tagad. Lēmums ir viņu rokās. Diemžēl, kā jau kāds pareizi norādīja, es nevaru nospiest attiecīgo pogu, un tad automātiski lēmums stāsies spēkā, dalībvalstīm ir pašām jānolēmj. Paldies! Un pēdējais jautājums uh, eh, Masrīdas Lingas eh, puses, eh, no tautas partijas puses. Paldies, priekšsēdētāji! Atvainojiet, ka man bija jāiziet ārā, bet man bija jātiekas ar Luksemburga žurnālistiem. Es, uh, protams, dzirdēju komisāra ievadvārdus, un viņš runāja uh, par finanšu darījumu nodokli, un es gribētu uzdot uh, šādu jautājumu. Komisija piedāvā tekstu par šī nodokļa ieviešanu pastiprinātās sadarbības ietvaros tikai vakar centrāla bankas uh, valde uzsvēra, ka būtu problēmas starp banku tirgū. Un tas varētu novest pie likviditātes trūkuma. Taubina kungs, ekonomists, kas ir Tobina nodokļa tēvs, tā teikt, viņš arī saka, ka pašreizējā veidā finanšu darījumu nodoklis neatbilst tiem mērķiem, kas ir izvirzīti. Un Tobina kungs beigu beigās iebilst pret šo nodokli, kas tagad nosaukts viņa vārdā. Gozēsa kungs teica, ka Eh, tik tiešām ir arī kontraproduktīvie um, aspekti. Un es gribētu jautāt komisāra kungam, vai viņš ir gatavs akceptēt kritiku, kas tagad izskan uh, par komisijas priekšlikumu. Un kā viņš uh, var aizstāvēt savu sākotnējo priešlikumu visās detaļās? lai šīs kuģis tiešām droši nokļūtu ostā. Eirogrupas priekšstādātājs, kas tikko šeit bijis, viņš teica ļoti skaidri, ja šis nodoklis tiek piemērots pensiju fondiem, tad daudzas valstis protestēs. Un Podimātas eh, kundzes ziņojumā bija arī ierosinājums izslēgt pensiju fondus un uh, dažus, dažus ieguldījumus sabiedrības, lai tās nepārceltos kaut kur uz Singapūru. At vai jūs esat gatavs, komisāra kungs, šo pamatoto kritiku ņemt vērā? Jo šī kritika tik tiešām izskan tagad uh, no daudzām pusēm, gan politiķi, gan eksperti to pauž. Paldies! Well, of course. Protams, es eh, ļoti uzmanīgi uzklausīju dažādos eh, pozitīvos un negatīvos viedokļus par eh, šo priekšlikumu. Manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, ka ir politiskās debates un ir atbalstītāji, kā arī pretinieki mani dienesti uh, izpēta katru analīzi, uh, kādas ir izstrādājušas finanšu institūcijas vai arī neatkarīgi analītiķi. Uh, tomēr ļoti bieži mēs nākam uh, klajā ar secinājumu, ka šīs analīzes balstās uz nepareiziem pieņēmumiem Un balsoties uz šiem nepareizajiem pieņēmumiem, arī e, ir, e, tiek veikti nepareizi e, secinājumi. Un, manuprāt, tas, kas mums pietrūks Eiropas Savienībā, ir neatkarīga analīze, ko veids neatkarīgi cilvēki attiecībā uz ļoti sensitīviem tematiem. Un tas ir skaidrs, ka eksperti, kas ir komisijā, Viņus var uzskatīt eh, kā neatkarīgus ekspertus, un mēs arī eh, darām visu, kas mūsu spēkos, lai izstrādātu tādu priekšlikumu, kas labi darbojas un eh, sniedz uh, pietiekami uh, labus rezultātus mūsu dalībvalstīm, un lai tam būtu uh, ietekme uz kaut kādām negatīvām aktivitātēm, uz spekulatīvām darbībām finanšu institūcijās. Vēl viena lieta, kas ir svarīga ir pazinātās eh, sadarbības eh, procedūra, un tas nozīmē, ka dalībvalsts, 11 dalībvalstis eh, pašas var nolemt virzīties uz priekšu koordinētā veidā. Ja nebūtu šīs pazinātās sadarbības mehānisma, situācija varētu novest pie tā, ka ir 11 lēmumu, kas ir uh, Eh, balstīti eh, konkrētās valsts eh, izpratnē par finanšu darījumu nodokli, un tam var būt briesmīgas sekas finanšu tirgos, jo ir ļoti grūti izveidot nodokli nacionālā līmenī un to neuzlikt. Un tad, lai, lai to neietekmētu situācijas citās valstīs. Tāpēc Eiropas Savienības uh, Uh, risinājums uh, sad, uh, padziļināt sadarbības veidā ir pareizais veids, kā mēs varam virzīties uz priekšu ar finanšu darījumu nodokli. Un, protams, ka mums ir arī mēģis to visu virzīt uz priekšu, ne tikai 11 dalībvalstu vidū, bet arī turpināt darbu, lai šis nodoklis kļūtu par daļu no pasaules notikumiem, tomēr kādam šis process ir jāsāk. ir jārāda piemērs šajā jomā. Un attiecībā uz konkrētām detaļām šajā priekšlikumā, kā jau es to pat Mats kundzei paskaidroju, šobrīd tas ir dalībvalstu ziņā diskutēt eh, par eh, visām priekšlikuma detaļām, kā arī par komisijas eh, lomu. Komisijas loma šeit ir veicināta diskusijas kā arī uzraudzīt eh, to, lai eh, diskusija nenovērt pie situācijas, eh, kad nodoklis var vienkārši apiet, jo visu interesēs ir, lai mēs pieņemam priekšlikumu, kurš labi darbojas, kuru nevar apiet finanšu institūcijas un kas sniedz ievērojams ienākums mūsu dalībvalstīm. Thank you very much. Uh, thank you very much. Paldies, komisārkungs. Un es nezinu īsti, kad jūs ieradīsieties vēlreiz. Pagaidām vēl nav vienošanās, bet es uh, ceru, ka varbūt mēs runāsim septembrī nākamreiz. Un tagad mums ir jāpaiet, eh, jāķeras pie eh, pēdējā darba kārtības punktu, tātad tie, kas nepiedalās, eh, var atstāt zāli. So, as I said, we will now move on to uh, uh, an exchange. Tagad pāriesim pie viedokļu apmaiņas ar par eh, rezolūciju eh, direktīvu. Mēs par to balsosim Strasbūrā, un es saprotu, ka varbūt ēnu referenti nav īsti pabeiguši savu darbu, bet eh, es lūdzu iepazīstināt ar jaunāko informāciju, un arī ne visi runātāji paspēja izteikties pagājušā reizē. Mums ir tikai 45 minūtes, tātad lūdzu e, informējiet neilgāk par desmit minūtēm, un e, tad e, arī ēnu referentiem varbūt katram pa piecām minūtēm, un tad mums vēl paliek laiks pārējiem, kas vēlētos runāt. Lūdzu, un. Uh, Paldies par jūsu ierašanos. Ēnu referentu sanāksmi ir eh, jau rīt, bet šis ir ļoti svarīgs dokuments. Paldies! Mums ir bijusi iespēja šo apspriest jau vairākas reizes, un mums ir bijušas ļoti labas diskusijas starp eh, ēnu referentiem un es eh, pozitīvi vērtēju sasniegto. Rītā eh, būs galīgā ēnu referentu sanāksme, un tad mēs varēsim 20. maijā Strasbūrā balsot. Tas nozīmē arī, ka šis process var iet tālāk, un mums būtu šis dosie jāievieš. Es gribētu runāt par metodēm, kā strādāt, jo mans mērķis ir bijis panākt pēc iespējas plašāku kompromisu. Un vajadzētu eh, vienoties par to, kas mums visiem ir kopīgs, un tad mēs varam tajā virzienā strādāt tālāk. Es gribētu atzīmēt, ka man piekdiena, piekdien tika teikts, ka referents nevēlas iepazīstināt ar padarīto. Šīs komitejas un parlamenta darba metodas nav mainītas. Un ja ir e, kāds jauns e, darba veids, tad mums ir jātiekas varbūt ar koordinatoriem, jo, kad es iesaku kompromisus e, kolēģiem, tad mans priekšlikums vēl nav galīgais. Es vēlos vienoties ar viņiem, nevis piedāvāt galīgu dokumentu. Un man ir eh, svarīgi eh, zināt, ka viņi var uzticēties man un es varu uzticēties viņiem, jo šis eh, process ir bijis pietiekami pārskatāms arī dažādās, dažādos atklātos pasākumos, uh, Piemēram, preses konferencēs eh, arī žurnālisti ir uzdevuši jautājumus. Un arī par dažiem jautājumiem vēl nav panākta galīgā vienošanās. Tie ir priekšnoteikumi atklātībai, un es to gribēju eh, teikt eh, skaidrībai priekšsēdētājas kundze par saturu. Šeit ir divi ļoti svarīgi jautājumi, un mums diskusijās ir radies kopīgs eh, priekšstats par to, kādas eh, ir problēmas un kā tās varētu risināt. Un eh, šeit ir arī šis jaunais mehānisms, nu tas gan nav īsti jauns, kas tiek piedāvāts, tas vienmēr ir pastāvējis, un uh, finansu tirgos ir labi zināms, ka šī iejaukšanās uh, netiks uh, lietota īstenībā. Mūsu visu kopīgais mērķis ir, lai šis iejaukšanās mehānisms būtu drošs, lai tas būtu lietojams un lai arī tās tiktu e, veidots tā, lai būtu pēc iespējas drošāks banku finansējums. E, šeit ir divas e, svarīgas priekšrocības šiem mehānismam. Pirmais ir profilaktiskais efekts, ka bankas kļūst drošākas, uh, pret problēmām, un arī katrs bankas investors arī uzrauga situāciju ne tikai um, valsts uzraudzības iestādes, bet uh, arī šie investori. Un tādā veidā arī būs uh, labāk novērtēts uh, risks. Otrais, kas arī ir svarīgi, ir tas, ka eh, mehānisms eh, nevarētu, mehānismam nevajadzētu radīt bāžas tur, kur bāžām nav pamata. Eh, šim mehānismam ir jābūt pēc iespējas uzticamākam. Kad mēs runājam par noguldītājas situāciju, mēs redzējām, ka Kiprā eh, bija eh, daži ieguldījumi garantēti, cita nebija, un tas samazināja ticamību. Tātad mēs paskaidrojam, ka uh, depozīta zem simt tūkstošiem nevar būt daļa no šīs glābšanas mehānisma. Protams, viss pārējais, kas nav uh, aizsargāts, eh, var tikt lietots šajā eh, mehānismā. Eh, nu, vēl būtu jāpaskaidro, ka depozīti ir pēdējais, pie kā mēs ķertos. Tā tad ir grūti redzēt, ka bankas, kurām ir kapitāla prasības varētu, un kuras tās izmanto, varētu nonākt situācijā, kad ir jāķeras pie uh, noguldījumiem glābšanā. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu banku drošību un maksājumu sistēmu. Es gribētu uzsvērt, ka šodien eh, nav tādu noteikumu. Un, ja ir krīzes situācija, tad nav skaidrs, kas ir jādara. Nu, mēs to redzam šeit krīzes gadījumā, ka uh, nav zināms, kas ir jādara, laiks ir ierobežots un uh, tad steigā tiek pieņemti nepareizi lēmumi. Mēs mēģinām pret to nodrošināties. Un uh, lielā bazē būtu arī jābūt zem stingriem kritērijiem e, iespējai e, lietot valdības finanses stabilitātes mehānismus. Arī šeit ir neskaidrības, tāpēc es paskaidrošu, kas ir domāts ar šiem mehānismiem. E, te nav runa par to, ka nodokļu maksātāji kaut ko sēks, jo pēc tam, kad izņēmumi īpašnieki ir zaudējuši savu eh, kapitālu un ir eh, sistēmas krīze un nekādi citi līdzekļi nav pieejami. Eh, Tād būtu lietojams šis zaudējuma sekšanas mehānisms. Daudzās krīzēs valstis ir ieguldījušas nodokļu maksātāju naudu un neko nav saņēmušas atpakaļ. Šeit mēs nodrošinām ja ir sabiedriskā iejaukšanās, nav runa šeit tikai par dalību valstīm, var būt arī, protams, Eiropas finansējums, tad ir jābūt arī iespējai ņemt uh, akcijas un uh, tad nodokļu maksātāja nauda tiek uh, aizsargāta, jo ir aktīvi. Tādā veidā e, mēs domājam šo zaudējumu sēkšanu. Tātad nevis e, valdībai iejaukties bankās un glābt bankas, bet mēs e, gribam aizsargāt nodokļu maksātāju naudu, un tā tam ir jābūt. Ir jābūt iespējai lietot visus mehānismus, lai nodrošinātu stabilitāti. Uh, bet mums ir arī jāuzsver, ka nākotnē neviens akcionārs vai īpašnieks vai vadītājs nebūs tādā situācijā, ka viņš varēs rīkoties un nedomāt par sekām viņam pašam. Tas ir skaidrs noteikums. Mēs arī esam panākuši vairāk tiesiskās skaidrības uh, citos jautājumos. Tātad tas nozīmē, ka ir arī skaidrība par to, kā strādāt un vairāk eh, aizsardzības mēs sargājam to, kas ir pats svarīgākais. Paldies! Nu, par šo tvītu eh, es eh, domāju, ka es šeit informēju par faktisko stāvokli. Nu, tajā laikā man nebija informācijas eh, par eh, jaunākajām izmaiņām. Tagad dosim vārdu eh, ēnu referentiem. Mēģiniet iekļauties piecās minūtēs neilgāk. Paldies! Es gribētu pateikties Gunaram par to, ka viņš ir bijis gatavs uz kompromisiem un tiešām mēs esam daudz ko panākuši. Eh, es gribētu šeit runāt par pēdējiem četriem jautājumiem, kas, es eh, ceru, tiks atrisināti rīt. Viens no tiem ir, vai lielākā daļa ir saistīta ar saikni starp bankām un valstīm. Mums bija viedokļa apmaiņa par Kipru, kas ir vislabākais eh, eh, piemērs, eh, kā var rāsties problēma, kas rada katastrofu visā valstī, lai gan tā pati problēma labāk vadīt vai lielākā valstī gandrīz nebūtu pamanāma. Mēs šeit runājam par iekšējo tirgu. Ko es gribētu uzsvērt, ir pirmais ir eh, mēģinājums panākt līdzsvaru starp eh, banku eh, uzraudzības iestāžu pilnvarām un konfliktu risināšanu dažādās valstīs bija paredzēta eh, starpniecība ar saistošu raksturu, un mēs mēģinām eh, šeit arī pārveidot tehniskos standartus, un mums arī ir jānoskaidro, kā mēs eh, garantēsim E, iekšējo tirgu un e, nepieļausim tirgus e, fragmentāciju, kā tiek pieņemti pretrunīgi lēmumi dažādās valstīs. Otrs jautājums bija Gunāram ļoti svarīgs, un tas būtu jāapskata šajā juridiskajā tekstā noteikumi par eh, valsts iejaukšanos. Tiem ir jābūt pietiekami skaidriem, lai nodrošinātu, ka nav divi risinājumi, ka dažām valstīm ir jāpaļaujas uz zaudējumu eh, sēkšanu un eh, stiprās valstis vienkārši sēdz pārējiem šos zaudējumus Mums eh, ir jāpārliecinās, eh, ka eh, šis mehānisms tiek labi izstrādāts un arī ir jābūt skaidrībai par noguldījumiem. Mēs šeit esam uz pareizā ceļa, bet ir detaļas, kas mums ir jāapskata. Trešais jautājums ir instrumenti, kādi mums ir. Mēs eh, strādājam pie eh, valsts eh, mēroga fondiem, kuru, kur iemaksas izdara dalība valstis uz riska pamata. Bet man ir bažas, jo mums bija priekšlikums no komisijas kurā šo fondu savstarpējais atbalsts ir eh, paredzēts. Tagad mēs eh, mainījām kārtību un eh, izveidojām tādu kompromisu, ka dalību valstīm ir jāveido finansu noteikumi paredzot iespējamās situācijas, un uh, arī to, ka varētu veidoties Eiropas sanācijas fonds. Un nu, šeit ir grūti iedomāties, ka parlaments pieņem šādu uh, sanācijas fondu apvienošanu. Tā tad es domāju, uh, kā uh, tad iekļaut šo normu. Otrs jautājums, par ko ir jādomā, ir kā šos uh, sanācijas fondus. Uh, izveidot. Nu, agrāk bija tā, ka banku iemaksas tiek izmantotas sanācijai, bet uh, šeit ir jābūt pārskatāmam un skaidram risinājumam krīzes gadījumā. Un tie ir jautājumi, daži no tiem ir gandrīz eh, nokārtoti, un es pateicos Gunaram par to, ka viņš eh, bija gatavs pārvērtēt situāciju pēc Kīpras krīzes. Un tagad mēs saprotam, ka ir dažas detaļas, kas vēl ir jāskata bet pie tām mēs vēl nonāksim rīt vai nākamajā nedēļā. Paldies! Uh, paldies! Uh, Klinskungs! Es piekrītu, ka mēs esam tuvu um, procesa nobeigumam un rītā būs pēdējā sanāksme. Uh, par valdības mehānismiem pašlaik ir teikts, ka pēdējais līdzeklis kopā ar citiem mehānismiem. Es gribētu apspriest šo formulējumu vēlreiz, jo Un šeit varētu būt atšķirības uzskatos. Vēl ir teikts, ja valdība nolēma iejaukties, tad tā var izlietot visu naudu, kas ir eh, sanācijas fondā. Tātad vai nu zaudējuma sēkšanas iespēja un sanācijas fonds ir pietiekama un tad arī neko citu nevajag, vai arī, ja valdība iejaucas, tad varbūt ir vajadzīgs vēl kaut kas vairāk. Par zaudējumu sēkšanu ir jābūt eh, skaidrībai, ka eh, ir runa par šiem nenodrošinātajiem depozītiem un eh, virs simt tūkstošiem un nav iespējas izvairīties. Tātad šeit ir teikts, ka vietēja tas ir pēdējais atbalsta mehānisms pēc valdības atbalsta. Tātad hierarhijai būtu jābūt tādai akcionāru nauda, e, tad e, e, šīs pārējās par atvasinājumiem, jeb derivatīviem. Jautājums ir, vai, kā Lambert kungs teica, būtu jāatšķir tie, E, vērtspapīri, kas tiek pārdoti, vai arī būtu vajadzīgs izņēmums e, tiem, e, ko turpina pārdot nozāre, nevis centrālā iestāde. Tātad izņēmums korporācijām vai būtu jādomā par šādu iespēju. Varbūt eh, par noguldījumiem mēs eh, runājām, un eh, tas ir skaidrs. Nākamais ir DGS fonds, un šeit ir jāatturas no eh, tā, kā šo fondu lietot, jo tas ir atsevišķs eh, dokuments, un par kuru vēl nav notikušas trialogu sanāksmes. Tātad jautājums ir, vai Eh, mēs šeit netraucēsim tai diskusijai, kas drīz varētu sākties. Par īpašajām kredīti iestādēm, kas pilnībā pieder valdībai un ko pilnīgi garantē valdība, tātad īpašas bankas īpašiem nolūkiem. Jautājums ir, vai šīs īpašās iestādes, eh, kas pārstāv nulles risku, ja tās nonāk grūtībās, eh, tad vai šeit būtu jāsadz zaudējumu valdībai, kura ir akcionārs šajos gadījumos, vai arī šīm iestādēm būtu jāpiedalās sanācijas fondā. Nu, šīs eh, iestādes nekad nelietos sanācijas fondu un tāpēc eh, tām nevajadzētu piedalīties. Un pēdējais komentārs ir par termiņiem. Tagad mēs runājam par 2018. gadu. Es domāju, ka mums vajadzētu būt apņēmīgākiem, zinot, ka būs grūti pārliecināt padomi vienoties par ātrākiem termiņiem, bet nu, par 18. gads ir tālu nākotnē, tātad mums būtu jāmēģina šis process pātrināt. Un mums būtu noteikti jāmēģina pabeigt šīs dosie pēc iespējas ātrāk. Un eh, nākamās eh, banku krīzes negaidīs desmit gadiem ilgi, un ir jābūt mehānismam, kas varētu eh, palīdzēt šeit veikt tālāku konsolidāciju, jo mums ir vajadzīgs, vajadzīga kārtība, kā to izdarīt. Uh, paldies, uh, Filip! Lielas paldies! Es atbalstīšu iepriekš teikto. Volf jau gandrīz visu pateicis. Uh, koncentrēšos tikai uz vienu lietu, kas arī tika pieminēta. Tad, jā, tik tiešām mums vajadzētu izmantot formulējumu, ko piedāvāja Elīsa. Tagad Mums te ir uh, banku uzraudzības iestāde, kas definē standartus. Mana pieredze, Beļģijas pieredze banku krīzē ar pārobežu um, uh, lielajām bankām kā Fortis, Dexia, ING, rāda, ka ja mēs nevēlamies viens otram atmest šo zaudējumus, mums vajadzīgs tāds kā tiesnesis, neatkarīgs starpnieks, Un, protams, izcelsmes valsts ir tā, kas uh, pārsvarā nosaka, kādā virzienā iet spēle, bet parasti uzņemošās valstis tam nepiekrīt, tām tas nepatīk, un tāpēc nepieciešama labāka koordinēšana. Un man nav lielas uzticības šim vienotajam sanācijas mehānismam. Varbūt priekšlikums drīz tiks publiskots, bet diez vai izdosies uh, to ātri pieņemt un par to vienoties. Tā kā mums vajadzīgs vismaz kāds drošības mehānisms, tāds kā drošības tīkls, mēs nevaram cerēt, ka šādi lēmumi, kurām būs nodokļu sēkas, kas tieši ietekmēs um, mūsu pilsoņus, tiks pieņemti ļoti ātri. Tāpēc mums vajadzētu šādu fiskālo drošības mehānismu, kas noteiktu, ja banku uzraudzības iestāde nerīkojas ļoti ātri, tad jālūkojas, lai nebūtu budžeta seku dalību valstīm. Es domāju, ka tas būtu tikai taisnīgi. Tāpēc ļoti konkrēts priekšlikums, un es ceru, ka ēnu referenti to ņems vērā. Protams, referents arī. Tātad mums vajadzētu obligāto starpniecību noteikt tikai uh, sanācijas un uh, banku likvidēšanas gadījumos, īpaši pārobežu uh, situācijās, kad runa ir par banku grupām. Un tad vajadzētu 15. pantā, 5. punktā to atrunāt, kā arī 15.6 uh, Tas ir tās vietas, kur vajadzētu paredzēt obligātu starpniecību, ko uzņemtos banku iestāde, bet jāparūpējas arī par to, lai situācija būtu pavisam skaidra. Un fiskālo drošības aspektu arī šeit pieminēsim tāpēc, lai cilvēki zinātu galvenais. Te ir, protams, um, starpnieks. Starpniekam jābūt stipram un neatkarīgam, eh, bet eh, viņam arī ir zināmas robežas. Viņš nevar paveikt visu. Tā kā labāk, lai mums būtu šeit trijos pantos eh, šīs starpnieks ar zināmiem ierobežojumiem. Šādu pozīciju pārstāvēšu rītdien mums ir nepieciešama pārobežu dimensija. Citādāk Mums būs tāds standartizācijas mēģinājums nacionālajām schēmām, nevis kaut kāds jauns iedīglis jaunajam mehānismam. Es piekrītu starp citu tam, ko teica Volfs par stāšanos spēkā. Komisija teica, ka tagad var ātrāk virzīties uz priekšu. At varbūt paredzēsim 16. gada jūniju spēkā stāšanās termiņam. Bet kā nekā mums būs 18 mēneši vēl papildu eh, šim termiņam eh, atsevišķiem pasākumiem. 16. gads ir pēc trīs gadiem, tā kā laika pietiks. Ja mēs piekritīsim pašreizējai schēmai, tas nozīmē, ka mēs norēģējām desmit gadus pēc finanšu krīzes sākumā. Bet mums taču ne tikai jārunā par uh, spēles noteikumu izmaiņām. Man kaut kas arī, mums kaut kas arī jāizdara. Tāpēc mēs vēlamies rīkoties ātrāk. Un visbeidzot, ieguldījuma definīcija. Pašlaik te runa ir parāds, kas ir kaut kādā veidā ar kādu certifikātu pierādīts. Tas nozīmē, ka obligācijas tā arī ir iekšā. Uh, Mums vajadzētu definīciju pielabot, lai to nevarētu izmantot ļaunprātīgi. Paldies, Viki Ford, lūdzu. Paldies, es gribētu pateikties uh, referentam par lieliski paveikto darbu. Viņš centās mūsu kuģi noturēt uz pareizā kursa, kaut gan katrs uh, vēlējās to pavirzīt savā virzienā. Un šīs dosie ir ļoti sarežģīts. Un mēs Eh, vēl mācāmies eh, no tā, kā attīstās situācija. Kipras gadījums, piemēram, daudz mums iemācīja. Bankas var bankrotēt, un mums vajadzētu samazināt bankrota izmaksas, radītos zaudējumus un arī eh, risku, ka vienas bankas bankrots ietekmēs citas bankas. Mums vajadzētu uh, izvairīties no tā, lai nodokļu maksātāji sektu visus zaudējumus. Un mums nepieciešama skaidrība investoriem, lai viņi labi saprastu, kāda ir spēles noteikumi. Tāpat ir vajadzīga elastība iestādēm, lai tās varētu rīkoties atšķirīgi dažādajās situācijās. Ieguldītājiem ir vajadzīga garantija, ka viņu nauda būs droša un mums arī ir ātri jāpieņem lēmumi. Tā kā lūk, pieci pamata aspekti joprojām tiek diskutēti. Pirmais ir finansējums. Tad elastība attiecībā uz finansējumu. Tā ir ļoti svarīga. Nauda nav kokos, un mums ir nepieciešami banku kredīti, lai um, nodrošinātu izaugsmi, lai attīstītos ekonomika kā mēs varam uh, nodrošināt, ka bankas atmaksā nodokļu maksātājiem to naudu, kas ir izmantota zaudējumu sekšanai. Un te vēl jārunā. Protams, jā, es arī vēlos šo noguldījumu nodevu, jo tā samazinās arī uh, valsts parādu, samazinās deficītu un varēs šo atgūto naudu atkal ieguldīt ekonomikā nevajadzētu teikt, ka nē, šī naudiņa jāliek malā, kā tik kāda cita banka atkal nebankrotētu. Nē, šī nauda ir jāizmanto. At fonda līdzekļi tiek izmantoti, un kā tad ir, ja naudas līdzekļi tiek ieguldīti valsts parādos, nu, tādas problēmas mums vairs nerādīsies. Tā kā mums nevajadzētu šeit uh, nodevas uh, līdzekļus paredzēt kādam konkrētam mērķim. Tad par um, um, ieguldītāju piedalīšanos zaudējumu sekšanā. Vajadzētu kādu konkrētu robežu, un mums vajadzīgs kvalitatīvs instruments, kas varētu absorbēt šo zaudējumus. Tad būtībā, kas mums ir? Mums ir ieguldījumi, depozīti, bet instrumentam jāspēj vairāk. Un, protams, vajadzīga zināma elastība, lai arī kreditori tiktu piesaistīti zaudējumu sekšanā. Bet, kā es teicu, vajadzīga zināma elastība sanācijas iestādēm. Banku iestādes loma ļoti saprātīgi ir atspoguļota ziņojumā. Jā, protams, starpnieka loma ir vissvarīgāka. Krīzes laikā lēmumi jāpieņem ļoti ātri. Un obligātā starpniecība krīzes laikā par uh, sanāciju un tā tālāk, uh, šis obligātums ir pretrunā ar to, ko mēs vēlējāmies izveidojot banku uzraudzības mehānismu. Mēs vēlamies skaidrību par to, kas ir atbildīgs par zaudējumiem, kas atbildīgs par nodokļiem un tā tālāk kas pieņem lēmumus, bet te vajadzīga elastība. Un ceturtais punkts, tad šie risinājumi ar izcelsmes valsti un uzņēmēju valsti pašlaik izcelsmes valsts regulātoram ir pārāk daudz atbildības un nepietiekoši daudz atbildības uzņēmējas valsts regulātoram. Tā kā šeit arī vēl vajadzīgs labāks līdzsvars. Es domāju, ka rītdien man būs arī konkrēts priekšlikums. Un visbeidzot uh, par šiem izraisošajiem sliekšņiem. Mm, nevajadzētu šeit runāt par kapitāla uh, izraisītāju sliekšņiem, bet, nu, uh, par kādu citu risinājumu. Paldies! Liels paldies! Tad Lulingas kundze, jūs jau Pagājušajā reizē vēlējāties kaut ko izteikties, lūdzu, Astrīda. Ļoti īs jautājums. Man patīk uh, Mārka sagatavotais uh, ziņojums, bet es gribētu labāku līdzsvaru uh, starp uh, uh, pienākumiem un pilnvarām izsasmes valsts iestādēm un uzņēmēju valsts iestādēm, jo uzņēmējas eh, valsts iestādē arī jāuzņemas zināma atbildība par zaudējumiem, un tai arī vajadzīgas attiecīgas pilnvaras. Tā kā mēs vēlamies šeit nelielu uh, uzlabojumu un es domāju, ka mēs varam tekstu vēl nedaudz pagrozīt, lai šo līdzsvaru panāktu. Paldies, Astrīda! Karen, Karen lūdzu! Liels paldies! Paldies Gunāram par lieliski paveikto darbu! Uh, es piekrītu, ka ēnu referente, ka mums vajadzētu strādāt ātri. Arī es ceru, uh, rītdien atrisināt atlikušos jautājumus, bet ja ne, tad tomēr mums būs jābalso, jo beidzot šis darbs ir jāpabeidz. Mēs nevēlamies uh, turpmāko aizkavējumu. Atbalstu Klīnsa un Lamberta kungu teikto, mums ir vajadzīga harmonizētā pieeja, mums jāvienojas par banku iestādes lomu, bet harmonizētā pieeja jāformulē tā, lai arī kompetentā iestāde varētu šeit vajadzības gadījumā uh, uh, iejaukties. Protams, tas tā jau arī paredzēts. Bet definīcija kompetentajai iestādei uh, atsaucas tikai uz sestā gada direktīvu, un es ceru, ka jūs to grozīsiet, jo pašlaik teksts vēl nav pilnībā skaidrs. Un skaidram tam jābūt. Otrais punkts - šis bail-in princips, uh, proti uh, depozītu un ieguldījumu izmantošana zaudējumu sekšanai. Ļoti svarīgi panākt šeit pilnīgu skaidrību Eiropas līmenī. Mums vajadzīga harmonizēta pieeja. Un es piekrītu Klīnca kunga teiktajam. Jā, mums taisnīgi jāsadalās loks. Arī uh, uh, MDM depozīti šeit būtu jāpiesauc un jāizmanto. Padomis teksts pašlaik vēl nav pilnībā skaidrs mūsu tekstam jābūt skaidram. Un es piekrītu arī tam, ka mums vajadzētu pātrināt šo laika grafiku un spēkā stāšanos nevajadzētu uh, apmierināties ar 18. gadu, tā kā atbalstu Klīnsa kunga un Lamberta kunga teikto. Un pēdējais punkts. Uh, diskusijas par fondiem mani pārsteidz, bet skaidrs, ka fonds ir fonds, un to līdzekļus nevar izmantot valsts parāda sekšanai. Tas ir paredzēts konkrētajam mērķim. Bet, nu labi, rītdien ēnu referendu sanāksmē mēs par to vēl diskutēsim. Labi, paldies, liels paldies. Man arī ir grozījumu saraksts, bet es tagad to visu nenolasīšu, jo es vienkārši iesūtīšu eh, rītdienas sanāksmē savus priešlikumus. Mēs jau runājām par šo fondu un par to, ka uh, dalību valstis ir atbildīgas par līdzekļu izmantošanu. Mēs par to runājam ar Radimāhara kungu. Ja tas parādās valsts uh, bilancē, uh, kā tas ne visām dalību valstīm ir, tad to vajadzētu izmantot kā vienu no atbildības, eh, no saistību elementiem. Un es domāju, ka vajadzētu mums ņemt vērā šo statistikas aspektu un iet solīt tālāk par to, ko jau izdarīja referents. Par Klīnca kunga teikto. Mēs uh, citos gadījumos, piemēram, ar EMEA, ļoti piesardzīgi rīkojamies, piemēram, pensiju fondi noteiktos gadījumos bija izslēgti. Un es domāju, ja mēs vēlamies šeit dažādos atvesinātus instrumentus izšķirt, sadalīt kategorijās, tad vajadzētu vienkārši tos uzskaitīt nevis pakārtot vienus citiem, jo citādāk Uh, mums būs jādomā, vai uh, uzņēmēja darbības izmaksas nebūs uh, pārāk augstas. Tā kā mums vajadzētu izšķirt varbūt starp riskantiem, atvasinātajiem instrumentiem un citiem. Bet, nu, drīzāk te jārunā par tādiem drošiem instrumentiem šajā hierarhijā un es piekrītu, ka var būt vajadzīga zināma elastība starp hierarhijas līmeņiem, bet e, nevajadzētu pieļaut pilnīgu brīvību, jo citādāk būs tāda pati nekārtība un haoss kā Kipras gadījumā. Un tad nevarēs virzīties uz priekšu pirms e, viens atvasināto instrumentu tāds līmenis ir pilnībā e, pārvērsts par uh, aktīviem. Un katrā gadījumā ir uh, vajadzīga zināma elastība, varbūt 10%, lai varētu starp šiem līmeņiem uh, pārvietoties. Domāju, ja mums vispār būtu šāda hierarhija, tad vajadzētu arī elastību. Man būs arī daži citi ierosinājumi, tos es piesūtīšu uh, rakstiski nu, varbūt jums jau pašiem, teiks, būs pietiekoši pielabots. Vai jūs vēlaties pabeigt tagad šo diskusiju, Gunārs, divas mi minūtes? Paldies. Paldies, Šeron. Es domāju, ka var izdarīt tādu secinājumu, ka mēs eh, diezgan labi zinām, kā lietām jāizskatās bet mēs apzināmies, ka ir arī interešu konflikti. Un tas nozīmē, ka vajadzīgs labs līdzsvars. Jālīdzvaro visas dažādas intereses. Un katrs būs beigu beigās nedaudz neapmierināts. Bet šis līdzsvars ir nepieciešams. Mums vajadzīga arī pilnīga juridiskā skaidrība. Nu, tas sliktākais būs, eh, ja nav šīs skaidrības un nav zināms, kā rīkoties krīzes laikā, kad jebkura operatīvā darbība ir apšaubāma. Ja mēs neiegūsim pilnīgu skaidrību, tas nozīmēs uh, aizkavēšanos, uh, un tas izmaksās ļoti dārgi. Tā kā mums nepieciešams zināms līdzsvars, kas būs juridiski drošs. Bez līdzsvara un juridiskās drošības mēs nevarēsim rīkoties. Tas attiecās uz uh, izcelsmes valsts un uzņēmēju valsts iestādēm. Tad, ja ir kaut kāda juridiskā drošība, tad var jau plānot darbus. Uh, tas ir labāk nekā rīkoties ar uh, pelēkām zonām, ar regulējumu trūkumu. Un es domāju, ka mums visiem tas ir svarīgi, jo pašlaik mums tieši juridiskās drošības trūkst pamatjautājumos. Tieši tāpēc mums ir šī sajūta bieži vien, ka valsts beigu beigās tik un tā iejauksies un maksās. Un tieši tāpēc ir tik daudz dažādu jautājumu. Es to jau teicu gan ēnu referentiem, gan komitejas locekļiem, ka Banku krīzes, pēdējās banku krīzes norisinājās tā, ka tie, kam bija jāpieņem lēmumi, nezināja, kā rīkoties, kas īsti jādara un kāds ir juridiskais pamats rīcībai. Tieši tāpēc mums bija šīs Kipras naktis. Bet arī citās valstīs bija līdzīgas problēmas. Tā pati neskaidrība Un tieši šī neskaidrība izmaksā mums visdargāk. Tieši tā apdraud gan nodokļu maksātājus, gan valstu labklājību. Un tāpēc rītdien es centīšos panākt šo juridisko skaidrību, lai mēs varētu pabeigt darbu pieziņojuma un sākt jau to īstenot, balsot vismaz par to. Pat ja mums neizdosies panākt pilnīgu kompromisu, bet tomēr centīsimies to panākt. Jo mēs varam balsot arī par eh, jautājumiem, kas nav pilnībā uh, precizēti. Te es ceru, ka ēnu referenti būs gatavi kompromisiem. Jo nākamajā solī mums vajadzēs šos kompromisus izmantot par pamatu juridiskajai drošībai. Paldies, Gunār, paldies par jūsu darbu. Šķiet, ka tiešām mēs varēsim 20. maijā Strasbūrā nobalsot par šo ziņojumu. Tagad esam izskatījuši visu darba kārtību. 20. mārts Strasbūrā ir nākamā komitejas sēde. Paldies visiem un uz redzēšanos!